Uh, we'll, uh, we'll make... Godātās dāmas un kungi, es domāju, ka mēs varētu sākt, jo visi, kur ir ieradušies, lai izskatītu pirmo darba kārtības punktu, jau ir šeit. Es tikai vēlētos jums atgādināt, ka līdz pulkstens bez 15.10. mums ir Garses Ramo ziņojuma izskatīšana un viedokļa apmaiņa par to. Tātad 13. punkts ir pašiniciatīvas ziņojums par jaunu programmu attiecībā uz Eiropas patērētāju aizsardzības politiku. Bet pirms mēs uzsākam balsošanu, es pateikšu pāris paziņojumu, jo ceru, ka tad būs vairāk cilvēku ieradušies. Un tad mums ir jāvienojās par vairākiem tehniskas dabas dokumentiem par lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļiem, divu vai trīs uzteni transporta līdzekļu piedziņ, piedziņas līdzekļiem. Tātad. tad. Tādējādi mēs strādāsim līdz balsošanai, bet tagad, godātās dāmas un kungi, es vēlētos šeit sveikt arī Mišu kundzi no Tieslietu ģenerāla direktorāta. Mums ir Karīna Tornblūma un arī vairāki citi, Kosta Petrī un vairāki citi eksperti, un vēlētos šeit sveikt arī Kipras prezidentūras pārstāvi Es tagad tikai mēģinu pajautāt, kā man būtu pareizi jāizrunā. Neoptolēmu kundze. Gandrīz pareizi, tas priecē. Godētās dāmas un kungi, man ir liels prieks šeit sveikt patērētāju darba grupas eh, pārstāvi un arī jums mēs dosim vārdu. Šis ir ārkārtīgi nozīmīgs eh, likumdošanas priekšlikums, Un eh, mūsu komiteja bija ļoti interesēta šajā jautājumā jau ilgāku laiku, tāpēc mēs arī vēlējāmies par to sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu. Un tagad mēs eh, uzklausīsim visus ekspertus, bet vispirms vēlētos dot vārdu mūsu referentam. Mūsu referentam par to, kā darbs ir noritējis un kā viņš vēlas ziņojumu tālāk varbūt uzsvērt. Un tagad Garses Ramona kungs vārds jums lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, prieksēdētāja kungs! Šodien mēs uh, sākam izskatīt vienu dokumentu mūsu, padome, mūsu komitejā, un tas ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums. Varbūt ievadā es eh, vēlētos jūs iepazīstināt ar to, ka man ir bijis šis godpilnais uzdevums jau jūlijā sākt darbu pie šā ziņojuma. Un e, tas ir mūsu pašiniciatīvas ziņojums par komisijas jauno programmu attiecībā uz Eiropas patērētāju aizsardzības politiku. Šajā politikā runa iet par patērētāju uzticības palielināšanu. Eiropas tirgumu un arī par to, kādā veidā veicināt eh, patērētāju aktīvāku darbību un tādā veidā arī ekonomisko izaugsmi. Balstoties uz visiem iepriekš sagatavotajiem ziņojumiem un balstoties uz to, kāda mums ir darba kārtība, mēs eh, vēlamies vēlreiz uzsvērt to pasākumu kopumu izpildi, kas ir nepieciešams patērētāju aizsardzībai un patērētāju uzticības palielināšanai, piemēram mums ir Eiropas Savienības pilsonības ziņojums mums ir digitālās Eiropas Savienības darbkārtības ziņojums. Mēs runājam arī par rīcības plānu, kā efektīvāk izmantot resursus. Un eh, viss manis pieminētais ir savā veidā tā darba sastāvdaļas, ko parlaments ir veids, tā darba, ko parlaments ir veids jau daudzus gadus sastāvdaļas. Debats, protams, turpinās. Un eh, darbkārtība Eiropa 2020 arī runā daudz par Eiropas Savienības patērētāju rīcību, ko patērētāji vēlas un ko sagaida no Eiropas Savienības nākotnēm. Protams, patērētāji vēlas eh, veselības aprūpi, sabiedrības veselības nodrošināšanu, patērētāju pakalpojumu, ilgtspējību. Un eh, tas attiecās uz Eiropas nākotni, un tikai tādā veidā mums izdosies nodrošināt patērētāju uzticēšanos. Man personīgi ārkārtīgi svarīgi strādājot pie šā ziņojuma bija runāt par vairākiem momentiem. Vispirmām kārtām, uh, Atcerēsimies to, ka šis mans sagatavotais ziņojums ir jāskatās patreizējās Eiropas attīstības kontekstā, tas, kas notiek Eiropā. Viss runā par ekonomisko krīzi un runā pareizi, parādās runas arī par sociālo krīzi, un eh, īpaši smagi šī krīze ir piemeklējusi vairākas Eiropas Savienības dalību valstis. Tāpēc mums vajadzētu padomāt par to, kāda ir patērētāja loma Eiropas ekonomiskajā un sociālajā sistēmā, tās attīstībā, uzlabošanā un arī sadarbībā. Šo ziņojumu sagatavojot, es domāju arī par to, kā konjunktūra ietekmē patērētāju uzticēšanos iekšējam tirgum un kādā veidā patērētāji atkarībā no ekonomiskās sistēmas svārstībām uzticās tiem vai citiem Eiropas rīcības parametriem. Bet runājot par patērētāju, es varbūt vēlētos, lai mēs eh, uz konsumentu, uz patērētāju paraudzītos ne tikai kā uz iekšējā tirgus daļu, būtisku un tomēr daļu. Es vēlētos, lai mēs uz patērētāju paraugāmies kā uz pilsoni ar tiesībām. Jo jebkuram patērētājam ir tiesības, un patērētāji tās arvien vairāk apzinās un labāk izmanto. Patērētājiem ir arī zināmas eh, vajadzības, un eh, situācijā, kad bezdarba procents strauji aug, kad darba vietas vairs nav tik noturīgas un kad eh, investīcijas un uzkrājumi strauji samazinās. Tas, ka visi šie aspekti ir sakrituši kopā burtiski pāris gadu laikā, ir izmainījis patērētāju attieksmi gan pret savu dzīvi, gan galvenokārt pret viņu rīcību patērētāju, eh, patērētāju hierarhijā. Un eh, to mēs skaidri redzam, ka parādās patē, jauna patērētāja paudze vai jaunas patērētāju, jaunas patērētāju izpausmes. Un mums no savas puses vajadzētu mm, paraudzīties, kā mēs, kā politiķi, kā likumdošanas veidotāji, ziņojumos un likumdošanas aktos to atspoguļojam. Mums eh, vajag lielāku uzmanību pievērst eh, īpaši, īpašajā, Eh, grupām ar īpašām vajadzībām un noteikti, ka vajag sadarboties arī ar patērētāju aizsardzības organizācijām. Jo šobrīd tieši patērētāja aizsardzības organizācijas un dažādi NVO, kas darbojas šajā jomā, ir eh, pārņemtas ar darba apjomu. Bet tagad pie komisijas priekšlikuma. Komisija savā dokumentā ir iekļāvusi vairākus ļoti svarīgus punktus mūsu turpmākajam darbam un mūsu, turpmākajam, mūsu turpmākajai sadarbībai. Jo runājot par komisijas dokumentu, mums e, vajadzētu ņemt vērā arī izsekojamības aspektu. Es, piemēram, domāju par dažādu ražojumu un izstrādājumu iz, um, marķējumu, no kādām izēvielām un kur izstrādājums ir ražots, vai vides ziņā tas ir draudzīgs. Nākamais mums vajadzētu runāt arī par arotbiedrību lomu un par tā saucamo cilvēka cieņas pilnu darba vietu izveidošanu un noturēšanu. Vēl bez tam es uzskatu, ka mums vajadzētu mazliet padomāt par to, kā Eiropas patērētājs izturās modernā un globalizētā pasaulē. Un kāda ir globālās pasaules vai kādi ir e, tirzniecības noteikumi Eiropas Savienības dalību valstīm ar trešajām dalību valstīm. Uh, Pie tam runa iet ne tikai par konkrēta izstrādājuma pirkšanu, tas attiecās arī uz pakalpojumiem. Tas attiecās arī uz, piemēram, Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumiem un to izpildi. Un tas attiecās arī uz starptautisko izstrādājumu un pakalpojumu tirgu. Un tagad, savalkot to visu kopā ar finanšu krīzi un tās negatīvo ietekmi uz patērētāju rīcību. Es domāju, teiksim, par konkrētu finansiālu produktu pārdošanu, tādu finansiālu pakalpojumu pārdošanu, kas tūkstošos tiek pārdoti Eiropas patērētājiem. Šobrīd, piemēram, kaut vai Spānijas gadījums Spāņi ir nopirkuši tā saucamās preferentes, viņi ir nopirkuši akcijas šādos finanšu produktos, un rezultātā, rezultātā eh, daudzi Spānijas iedzīvotāji ir zaudējuši būtiskas naudas summas. Šīs te preferentes bija finanšu inženieru izgudrots produkts, radīts produkts, kas eh, daudziem sajauc galvas. Tagad mazliet par izglītību un sabiedrības veselību. Es uzskatu, ka mums vajadzētu paraudzīties arī uz to, kādā veidā šī Eiropas patērētāja aizsardzības politikas jaunā programma ietekmēs ekonomisko attīstību. Par to it kā maz tiek runāts, un tomēr kādas būs šās programmas īstenošanas ekonomiskās izmaksas. Mums vajadzētu šeit veikt nelielu kalkulāciju. Un tagad mazliet par laika termiņiem un arī par to, kādā veidā tas e, ietekmēs šo jauno programmu. Es uzskatu, ka laika termiņa iestrādāšana ir ārkārtīgi svarīga, pretējā gadījumā tas viss var palikt tikai runu līmenī. Mums ir e, ļoti nopietni jāpārdomā, kā atdzīvināt un padarīt ņiprāku Eiropas Savienības ekonomiku. Un šīs ir, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, un es, protams, būšu priecīgs iepazīstināt kolēģis ar manām idejām. Ar prieku jūs uzklausīšu, ar prieku un patikšanu pieņemšu jūsu viedokļus un idejas, lai mūsu pašiniciatīvas ziņojums tiešām būtu salīdzvarots un labs. Paldies! Uh, well, thank you very much. Lielas paldies! tātad iepriekšējiem referentam Ramona kungam. Un tagad uzklausīsim ēnu referentus. Kalnietes kundze nav klāta, vai Švāba kungs varētu izteikties tautas partijas vārdā saprot, ka arī Šmita kungs izteiksies, ka arī Rulers kundze, es pārstāvu savas, savu grupu, esmu ēnu referents, kā arī izteiksies Saranovas kundze. Un Heda kundze. Un iespējams arī daži citi runātāji. Tātad, eh, ar ko sāksim? Švāba kungs, vai jūs vēlētos sākt? Priekšsēdētāja kungs. Uzskatu, ka būtu tikai pieklājīgi uh, man eh, runāt tautas partijas vārdā, ņemot vērā, ka, diemžēl, mūsu ēnu referenta Kalnietes kundze nav varējis ierasties. Pirmkārt, es gribētu pateikties referentam par ievadvārdiem. Uzskatu, ka šeit eh, izskatām ļoti ambiciozu komisijas priekšlikumu. Daudzas dalība valstis jau šobrīd dara maksimālo. Un šobrīd izskan daudzi priekšlikumi, nevien attiecībā uz eh, finansiālām uh, tirgus uh, regulām, uh, Eh, bet arī attiecībā uz eh, valsts tiesību aktiem. Es esmu zināmā mērā skeptisks, vai mums izdosies virzīties uz priekšu patērētāju eh, tiesību aktu izstrādē šai kontekstā. Bet, kā Garsais Ramona kungs jau uzsver, esam vienojušies, ka patērētāju politikai jāturpina būt ļoti nozīmīgai Eiropas politikas sastāvdaļai, un tai jācenš būt efektīvai un jābalstās uz uh, patērētāju ņemšanu vērā. Līdz ar to uzskatu ir ļoti labi, ka komisija cenšas stiprināt šos aspektus un izstrādāt instrumentus, Eh, informētībai, eh, palielināšanai. Netiek precizēts tieši, kādi šie instrumenti būs, bet tiek norādīts, ka tie ļaus patērētājiem pieņemt labākus eh, lēmumus, apkopojot informāciju. Jāraugās, kā dalībvalsts to varēs īstenot. Ja mums izdotos patērētājiem sniegt viņiem nepieciešamo informāciju un ļaut saprast, ka beigu beigās uh, konkurence ir nepieciešama un e, priekšstā ir nepieciešams patērētājiem veikt izvēles, izvēlēties, kas viņiem ir e, piemērotākais produkts. Ja viņi to šādu izvēles veikt nevar, tad rodas problēma. E, savā komentārā neizplūdīšu, gribu tikai norādīt, kā ar nepacietību gaidīšu ka, risinājumu attiecībā uz kolektīvo tiesību aizsardzību līdzekļiem. Uh, Un, kā saprotu, šobrīd ir panākts veiksmīgs risinājums attiecībā uz alternatīvo eh, strīdus um, risināšanas eh, mehānismu izmantošanu. Paldies! Šmita kungs, eh, Rašmora kunga vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs, Alta grupa, atbalstām Eiropas patērētāju aizsardzības politiku, kurā ir uzskaitītas esošās problēmas un izaicinājumi, kas ir uh, Eh, jārisina. Esošais paziņojums labi apraksta jau paveikto un to, kas Eiropas Savienībā vēl jāpaveic, lai stiprinātu patērētāju uzticēšanos iekšējiem tirgum, kā arī lai eh, aizstāvētu un uzlabotu patērētāju tiesību ievērošanu. Mēs atbalstām kopīgo dokumenta nostāju, uzskatām, ka tā ļoti labi aprakstīta un gribu tikai uzsvērt eh, pāris Eh, aspektus. Pirmkārt, piekrītam komisijas um, paredzētajiem darbiem līdz 14. gadam, lai garantētu pārtiks neskaitī, nekaitīgumu, piemēram, eh, produktu nekaitīguma eh, pamata tiesību aktu pārskatīšanu. Tāpat atbalstām arī zaļās krāmas izstrādi par vairākiem patērētājiem. Uh, jo e, pakalpojumiem, kas vērsti uz īpaši mazai sargātu patērētāju tiesību stiprināšanu. Nākamais mēs atbalstām to, ka e, tiks e, stiprināta tiesību aizsardzības līdzekļi. Parlaments šobrīd runā par ADR direktīvu un arī par ODR, par tātad eh, strīdu risināšanas tiešsaistē mehānismu. Tās palīdzēs eh, patērētāju tiesību aizsardzībā visā Eiropas Savienībā. Personīgi es vienmēr esmu atbalstījis eh, kolektīvu tiesību aizsardzību, bet šo komentāru jau izsaku kā bieži. Trešā tēma ir nepieciešams veicināt pilsoņu uh, um, apzināšanos par savām kā patērētāju tiesībām. Šai ziņā vēl ir jāturpina strādāt. Mums visiem ir liels izaicinājums saprast, kāds ir pareizais veids, kā uh, Eiropas patērētājs pareizajā brīdī informēt kā palīdzēt viņiem apzināties savas tiesības, kā viņiem uh, palīdzēt uh, operēt sarežģītā vidē. Šai ziņā neaizmirsīsim, ka mums ir jāstiprina caurskatāmība iekšējā tirgu, uh, Piemēram, ir jāsniedz patērētājiem salīdzināma, uzticama un viegli um, pie, um, pieejama informācija uh, arī um, par ārzemēm, lai palīdzētu salīdzināt uh, cenas un pakalpojumu kvalitāti. Viens no veidiem, kā šajā ziņā varam turpināt strādāt, ir uh, veicināt to, ka tiek attīstītas mājaslapas Eiropas Savienībā, kas ļauj šos pakalpojumus salīdzināt. Komisija to arī uzsver savā savā paziņojumā. Arvien biežāk patērētāji veicot ikdienišķus pirkumus šādas mājaslapas vēlas izmantot. 2014. un 2020. gada patērētāju darba kārtība, ko šobrīd apspriež gan ar parlamentu, gan ar padomu, uzsver nepieciešamību šādas mājaslapas turpināt izstrādāt, kā arī izstrādāt uh, vadlīnijas un principus Eiropas Savienības līmenī, uh, kas uh, garantētu, ka šādas mājaslapas nemaldina patērētājus. Un uh, ceram, ka arī turpmāk šai ziņā notiks veiksmīgas uh, diskusijas un ka turpināsim sadarboties ar referentu tēmas tālākai izstrādē. Lielas paldies, Haidī Rūler, lūdzu. Paldies. Arī mēs atbalstām referenta viedokli un uh, komisijas iniciatīvu. Sagaidām, ka par šo tēmu vēl notiks daudz interesants diskusijas. Bet jautājot, grib norādīt, ka mums nevajadzētu pieļaut darbu dubultošanos. Jā, mēs daudz runājam par mājaslapu izstrādi, bet mums varbūt vajadzētu nogaidīt un paraudzīties, kas tiks teikt citos ziņojumos par šo pašu tēmu. Domāju, ka nevajadzētu eh, pārklāties mūsu pūliņiem. Mums vajadzētu arī rūpīgi papētīt Eh, ko komisija šobrīd plāno attiecībā uz kopīgo produktu nekaitīguma direktīvu un arī tirgus aizsardzības kontekstā. Eh, vislabāk iecerētie tiesība akti eh, Eh, nekādu jēgu nedod, ja tos neīsteno pareizā veidā. Jau šobrīd ir tirgus uzraudzības eh, pasākuma direktīvas, eh, un mums vajadzētu steidzami to praksē ieviest. Jau pirms gadiem komisija ir norādījusi, ka strādās šajā jomā rēģēt uz vienotā eh, tirgus eh, aktu, un es gribētu zināt, kad tas reāli notiks. Par kolektīvo tiesību aizsardzību. Jā, par šo tēmu vajadzēs runāt, bet kas, manuprāt, ir vēl svarīgāk, eh, ir tas, ka šobrīd, zināmā mērā, kļūst skeptiski noskaņota mm, attiecībā uz patērētāju uh, informācijas um, tēmu. Ja raugāties uh, uz šo direktīvu, ir skaidrs, ka daudz patērētāji nespēja apstrādāt visu informāciju, kas pie viņiem uh, nonāk. Iespējams, uh, viņi nav gana izglītoti vai apmācīti, lai ar šādu informāciju tiktu galā. Šobrīd šķiet, ka patēr, pie patērētājiem nokļūst pārāk daudz informācijas, un viņi to visu izskatīt nevar. Atsevišķas patērētāja grupas ar to tiek galā labi, citas turpretim nē. Brīžiem šķiet, ka patērētājiem gandrīz par pilna laika darbu kļūst pieejamo preču un pakalpojumu salīdzināšana. Līdz ar to uzskatu, ka mūsu piedāvātajiem pasākumiem vajadzētu būt nedaudz mērķiecīgākiem un konkrētākiem. Paldies, Haidī Rūlers kundze, un tēt arī no manas puses daži vārdi, jo esmu savas grupas, politiskās e, grupas ēnu referents. Es gribēju nedaudz paturpināt Haidī teikto. Komisija ir publicējusi jūlijā ļoti interesantus darba dokumentus. Dokumentu nosaukums ir Kā stiprināt patērētāju eh, apzināšanu, zināšanu līmeni? Es nezinu, vai jūs esat lasījuši šo pašu dokumentu te parādās e, interesanta nodaļa e, eh, patērētāja, kuru zināšana līmenis ir augsts vai zems. E, Un e, tiek uzsverts tas, ka patērētāji e, dažkārt nespēja veikt optimālas izmēles, tādēļ, ka informācijas viņiem ir pārāk daudz. Mums komitejā, kad raugāmies, piemēram, uz jautājumiem, kā marķēšanu, mēs vienmēr esam iestājušies visai strikti dažos jautājumos. E, Makārtija komisijā par šo tēmu, piemēram. Runājot par pārobežu jautājumiem. Uzskatu, ka tie mums jārauga kopējās patērētāja darba kārtības kontekstā. Ņemot vērā, ka dalību valstu budžeti ir ierobežoti, mums ir jābūt ļoti realistiskai pieejai. Mums ir jāsaprot, kas ir labākais veids, kā pievienot um, vērtību Eiropas līmenī, kā palīdzēt patērētājiem. Uh, jāraugās uz informācijas plūsmām, tā skaitā pāri robežām. Atcerēsimies, ka strādājam vienotā tirgus ietvaros un e, patērētāji var pat, e, pārvietoties visā Eiropas Savienībā brīvi un tāpat to var, var iepirkties arī brīvi tiešsaistē. Ja raugāmies, piemēram, uz e, importa kontrolas pasākumiem, nu, tie dažkārt var būt kaitējuši. Līdz ar to saglabājas vairākas tēmas, pie kurām vēl jāstrādā. Garses Ramons kungs jau norāda, ka šobrīd Arī patērētāju budžeti ir ierobežoti. Un daži produkti var e, šķist e, vilnoši lēti, bet var izrādīties viltot vai nekvalitatīvi. Uz šāda veida problēmām ir jākoncentrējas, e, jo tās arvien, kļūst arvien aktuālākas. Uzskatu, ka tam vajadzētu vērst uzmanību mūsu komentāros un mūsu izstrādāmajā priekšlikumā, jo neskatoties to, ka piekrītam daudziem aspektiem, uh, un atbalstām jau daudz esošās iniciatīvas, un mums vajadzētu tomēr skaidrāk izvēlēties prioritātus, ko koncentrēties. Tas būtu galvenās tēmas, ko gribētu aplūkot, un eh, tiešām uzskatu, ka tām vajadzētu nopietni pievērst uzmanību. Vēl paliek atvērts jautājums par eh, šo. Mm, eh, īstenošanu. Jau esam pievēršies tirsniecības mm, prakses direktīvai, kas bija mm, pirmā reize, kad centāmies harmonizēt patērētāju tiesības visā Eiropas Savienībā. Kā zinām, gan ne visās dalību valstīs ir eh, noticis veiksmīgi. <coughs> Dažkārt tādēļ, ka trūkst resursu īstenošanai vai arī īstenošanas mehānismi nedarbojas veiksmīgi. Uh, Papildus tam ir arī jāinformē patērētāji par viņu tiesībām. E, galvenokārt tam ir jānotiek valstu līmenī, kas nozīmē, ka jāturpina programmas, kas atbalsta patērētāju organizācijas, kas palīdz tam sniegt plašāku informāciju, to turpināt ir ļoti nozīmīgi. Un, e, protams, ka mums nav lieku e, resursu visas Eiropas, piemēram, zīmolu izstrādē. Līdz ar to mums vajadzētu veicināt dalību valstis savā līmenī e, garantēt spēcīgus uzticamus piekļuvas punktus patērētāju informācijai. Piemēram, manā valstī tas šobrīd notiek. E, valsts cenšas e, apvienot šos informācijas punktus, un šai ziņā arī patērētāju organizācijas turpina spēlēt nozīmīgu lomu. Vēl daži komentāri no manas puses par programmām, kas īstenojams nākotnē. Es priecājos, ka sen gaidītā uh, pakotnes ceļojumu um, uh, priekšlikums, kā tā, tā tiks izskatīts, un eh, komisija ir izstrādājusi paziņojumu. Es pieļauju gan, ka daudzi būs apjukuši, eh, jo šobrīd ir ņemot vērā interneta ietekmi un tiešsaistes mārketingu un tirsniecību, ir šis dokuments krietni izmainījies. Tāpat raudzīsimies, kas notiek ar finanšu pakalpojumu izskatīšanu, kur mēs aicinājām stiprinātu sadarbību, lai paraudzītos uz patērētāju tiesību aizsardzību, arī izmantojot finanšu produktus. Uh, arī par eh, enerģētiku, par eh, enerģētikas eh, izmaksām vēl ir jādomā un mūsu priekšlikumos jāraugās, kā šajās ziņā varam izveidot pievienoto vērtību. Mans beigu komentārs būtu šāds, runājot par patērētāju kredītu. Mēs tikko balsojam par Langas kundzes priekšlikumu un Un visbeidzot, lai gan jau norādīju, iepriekšējais komentārs būs pēdējais, viena joma, kurā es zinu, ka komisija ir ļoti interesēta darboties un kurā ir vēl papildus iniciatīvas, kuras izskata citas komitejas, kā arī mūsējā, ir jautājums par lietotām mašīnām. Ja raugāties uz patērētāju šo scoreboard, eh, lietotas eh, mašīnas ir viens no piemēriem eh, jomai, kurā patērētāji ir ļoti neapmierināti, kurā eh, pastāv daudzi eh, krāpšanās eh, gadījumi, kad tiek mainīts, piemēram, viltot informāciju par nobrauto kilometru apjomu, piemēram. Šobrīd ir divi priekšlikumi, kas tiek izskatīti parlamentā. Viens par pārobežu mašīnu reģistrēšanu, otrs par ikgadējām pārbaudēm šie jautājumi ir cieši saistīti ar lietoto tirgu lietoto mašīnu tirgu un jautājumiem, ko šai kontekstā izskata, piemēram, par nobraukto kilometru skaitu. Mēs aicinātu komisiju turpināt izskatīt šos jautājumus kopā ar mums un paraudzīties, vai varam vairāk uzsvērt tieši patērētāju tiesību aizsardzību. Uh, Eh, šeit Beļģijā pastāv sistēma, kas ir eh, bezpēļņas eh, un arī sistēma, kas arī neprasa nekādas iz, izmaksas, kur tiek kontrolēts nobrauktais kilometru skaits, un es uzskatu, ka šādu sistēmu varētu izmantot plašāk. Un to tam varētu pievērsties arī plašāks iniciatīvas kontekstā. To mēs varētu pievienot kā vienu no jautājumiem, ko varētu izstīt papildus šim dokumentam un eh, papildus arī šīm pa, divām citām um, iniciatīvām, kas tiek izskatītas. Tas būtu no manas puses viss. Es zinu, ka vēl daži kolēģi gribētu izteikties un eh, laipni lūdzi pirmkārt Selerovas kundze un pēc tam Hedas kundze. Vai kādam būtu vēl kas sakāms? Pirmkārt, tev tad Selerovas kundzei vārds. Pane Senālovs kundze. Paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies komisijai par tās sagatavoto paziņojumu un e, pirmo ieguldījumu diskusijās. Iesākumā gribētu uzsvērt vairākus elementus un komentēt to, ko Rūlas kundze teica, tāpat arī priekšēdētājs Respektīvi, ka ir svarīgi uzsvērt to, cik svarīgi ir īstenošana un patērētāju informācijas veicināšana. Tie brīdī, kad runājam par patērētāju informēšanu, tad mums nevajadzētu runāt tikai par konkrēti specifiskiem produktiem, bet gan ļaut patērētājiem izdarīt informētu, apzinātu izvēli. Vienlaicīgi palielinot Eiropas patērētāju līdzdalību politiku veidošanā. svarīgi vairāk runāt ar patērētāju organizāciju pārstāvjiem, apspriežot nosacījumus patērētāju organizāciju darbam, piemēram. Šie šādi apstākļi būtu jāuzlabo. Un jāsaka, daudzās, valīdās tie ne, daudzās dalībvalstīs tie nebūtu nav spīdoši. Vajadzētu uzlabot arī konsultāciju procesu. Vajadzētu vairāk iespēju uh, dažādi, izdarīt konsultācijas dažādās Eiropas valodās. Tādā veidā mēs samazinātu demokrātisko deficītu un atjaunotu patērētāju uzticēšanos mums. Piekrītu tam, ko teica Rūlas kundze. Viņa teica, lūk, ka patērētāju informēšana nedrīkst kļūt par aizbildinājumu. Mums patiešām vajadzētu nodarboties ar patērētāju aizsardzību. Un tieši tāpēc tiesību aktu īstenošanas posms ir ārkārtīgi svarīgs augstu vērtēju arī uzsvaru, kas likts uz patērētāju tiesību īstenošanu. Un gribēju arī uzsvert paziņojumu, ar ko nāca klajā Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, deklarējot, ka Viņi vēlas redzēt drīz vien īpašu priekšlikumu par lūk, kolektīvo tiesību aizsargāšanu, jeb sūdzību mehānismu. Es domāju, ka šādam mehānismam ir jābūt par neatņemamu daļu patērētāju tiesību aizsardzības politikā un tāpēc arī par to vajadzētu tālāk runāt. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies, Senālavs kundzei, Hedas kundze, lūdzu. Teksumi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos pateikties referentu kungam par viņa ievadvārdiem. Es pilnībā piekrītu viņa pamatojumam un viņa idejām un domām. Finanšu krīzes apstākļos un laikā, kad patērētāja apzinīgums pieaug, Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs Eiropas līmenī turpinātu strādāt pēc iespējas augstākā līmenī, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku patērētāju aizsardzību. Un ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs visu laiku censtos pēc šī mērķa, jo patēriņš ir svarīgs Eiropai. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu arī kontroli Un eh, viens no jautājumiem, kurus mēs esam diskutējuši manā grupā jau pēdējos astoņus gadus, kopš es esmu sēdējis Eiropas parlamentā, tā tad ir svarīgi, lai mēs šo jautājumu arī turpinātu diskutēt. Tā saucamās patērētāja riska grupas. Visneaizsargātākie patērētāji. Mums par tiem būtu jārunā daudz vairāk nekā iepriekš. Es bieži tiekos ar jauniešiem no dažādām valstīm, un pirms divām nedēļām šeit Briselē bija jauna Eiropas jauniešu konference. Tajā mēs daudz runājām par to, kāda ir aklu un nedzirdīgu jauniešu kā patērētāju dzīve. Jautājumi, kā piemēram bērni un jaunieši ar, ar eh, dzirdes traucējumiem, uh, kā viņi var iegūt informāciju par, teiksim, izmaiņām dzelzceļa transportā stāvot uz perona, cilvēki, kas nedzird, nākamais ir arī par cilvēkiem, kas neredz. Es domāju, ka Eiropā ir daudz vairāk jāaizsargā tieši šādu patērētāju intereses. Paldies! Yes. Thank you. Paldies, turpina priekšādātājs. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties par patērētāju aizsardzību? Ja ne, tad tādā gadā došu Ir šo kundzei vārdu, un viņa pārstāv komisiju. Viņa pārstāv gan Sanko ģenerāla direktorātu, gan vēl citu direktorātu. Un pēc tam došu arī, arī Neoptolamo kungam vārdu, ja viņš pārstāv padomas darbu grupu, bet vispirms man šo kundz jums vārds. Es paldies priekšādātāji. Labrīt visiem! Priecājos, ka šodien var būt šeit un savu kolēģu vārdā no Sanko un Tieslietu ģenerāldirektorātiem pastāstīt jums par esošo situāciju, kā jau teica priekšādātājs. Parēšu varbūt sniegt jums pāris no tām, eh, no tiem komentāriem, kas radušies rēģējot uz jūsu patērētāja aizsardzības darba kārtību. Šī darba kārtība tika pieņemta maijā, un šodien, lūk, mūsu priekšā ir pirmās debatas. Tajā pašā laikā pulkstens desmitos sāksies debats arī e, konkurences padomē Luksemburgā, un tur tiks spriest tieši par šiem pašiem jautājumiem, par patērētā aizsardzības darbu kārtību. Mēs, protams, visi ļoti labi saprotam, ka tajā brīdī, kad, kad patērētāju um, Uh, izdevumi veido 56% no IKP, tad tādā gadījumā patērētāju uh, pirktspēja ir jāpalielina, ir jānodrošina izaugsmu šai jomā. Dzirdējām to gan referenta teiktajā, gan arī ēru referenta runā. Respektīvi tik runāts, kā šī, šo izaugsmes uh, punktu iestrādāt aizsardzības mērķos. Turklāt priecājos arī dzirdēt, to, kas tika teikts, tāpēc, ka tad, kad runājām par priekšādātāju visaptvarošu stratēģiju attiecībās patērētā aizsardzību, mēs šķiet jau daudzus, daudzus gadus spriedām par to, kā mums rīkoties, kurp iet. Un šobrīd, lūk, kopā ar jums esam nonākuši pie tā, ka spriežam par to, kas konkrēti varētu būt tas, kas nodrošina attīstību un kas ticis darīts iepriekš gribu teikt paldies arī par iepriekšējā gadā paveikto darbu šajā komitejā. Runāju te par Triantifilidis kunga ziņojumu, jo tas dev ļoti būtiski ieguldījumu šajā darbā. Tur jau tik runāts par patērētāju pir, uh, spēcināšanu un uh, tiesībām. Protams, šajā ierobežoto resursu laikā mums ir jāspēj izdarīt vairāk ar mazāk resursiem. Ir vajadzīga spēcīgāka sadarbība, spēcīgāka koordinācija, nepieciešams apmainīties ar pieredzi, īstenot kopējas darbības Eiropas Savienības līmenī, bet tajā pašā laikā ir dalība valstu atbildība pārliecināties, ka nacionālās īstenošanas struktūras ir saņēmuši pietiekamus resursus, lai īstenot savas funkcijas. No mūsu puses, kā komisija, mēs varam uzraudzīt esošo procesu. Darīsim arvien vairāk un vairāk, lai atbilstīgi pārliecinātos, ka tiek īstenota visas, visi tiesību akti, kas saistīti ar eh, Eiropas Savienības patērētāju aizsardzību. Jūs runājāt arī par UCPD direktīvu, jā, arī par pie tās īstenošanas kontrols mēs šobrīd strādājam. Mēs jau esam uzsākuši tāpat diskusijas ar da, dalībvalstīm par patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu, kas tiks transponēta eh, to tiesību aktos šī gada beigās. Šai darba kārtībā turklāt uzsvērts, ka nepieciešams nodrošināt patērētājiem piekļuvi atbilstīgiem sūdzību iesniegšanas uh, mēriem. Uh, tiesību aizsardzības mēriem. Jā, un es domāju, ka ADR direktīva te būs spēlēs ļoti centrālu lomu. Neaizmirsīsim arī jūsu pieminēto patērētāju organizāciju likteni. Spēcīga patērētāju balss ir priekšnosacījums efektīvai patērētāju aizsardzības politikai. Atbalsts nacionālām e, dalību valstu valdībām ir vajadzīgs, ja tās vēlas darboties efektīvi un patērētāja aizsardzības darba kārtība gal galā balsts uz principiem, uh, E, kas paredz plašāku kapacitātu patērētāju organizācijām. Tajā pašā laikā ir nepieciešami arī uzņēmumi, kas leģitīmi darbojas šai jomā. Ir vajadzīga privā, uz privāto jomu balstīta ekonomika, kurā vienlaicīgi būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi. Sektors, ko esam iekļaujuši arī šajā eh, patērētāja darba kārtībā, šobrīd ietver arī digitālo pārtikas, finanšu, transporta jomu, un šie sektori identificēti kā tie, kas patērētājiem ir tie būtiskākie, kas visvairāk atstāja ietekmi uz viņu maisaimniecības budžetiem. Un tieši tāpēc šajā krīzes laikā šie sektori pelnījuši īpašu uzmanību. Nu, un, protams, ka vēlos uzsvērt arī šos divus galvenos izaicinājumus, ar ko sastopamies un kas mums jārisina, respektīvi virzību uz ilgtspējīgāku patēriņa modeli un labāku izpratni par riskam pakļauto patērētāju grupu iespējām. Un noslēgumā vēlos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir finanšu programmu īstenošana. Mums ir lūk 2014. 2020. gada finanšu programma, kas paredzētā patērētā aizsardzībai, un ir arī lūk pilsoņtiesība aizsardzības programmas finansējums. Ar to arī tiks finansēt atsevišķi patērētā aizsardzības aspekti laikā no 2014. gada. Abi šīs programmas ir salīdzinoši nelielas līdzekļu ziņā, bet tās kalpo kā būtiski katalistēs patērētāju politikā. Uh, Es uzskatu, un uh, mēs visi tā uzskatām, ka šī patērētāja aizsardzības darbu kārtība paredz pamatīgu, solīdu patērētāja aizsardzības tiesību ietvaru, un tāpēc gribu teikt jums paldies un apliecināt, ka, uh, lūk, arī, arī jautājums par kopējo ceļojumu pakotņu rezervāciju tiks risināts līdz 2013. gadam. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tiešām liels paldies, Mišo kundze. Paldies, paldies, ka izklāstījāt arī kādas jums ir prioritātes. Mēs tiešām uh, esam ļoti interesēti tajā un, protams, pēc tam cieši sastrādāsimies ar referentu, lai runātu arī par tiem jautājumiem, ko jūs minējāt. Tālāk, neaptolamo kungam vārds, viņš pārstāv padomu šeit. Paldies, priekšādātāji. diezgan uzmanīgi klausījos visā, ko, kas tika teikts. Priecājos, ka jūs esat šeit klāt un arī gribētu teikt kārkārtīgi priecājos par šo iespēju izteikties par to, ko prezidentūra panākusi attiecībā uz patērētāju aizsardzības darba kārtību. Protams, te runājam par 2013. un 2020. gadu finanšu programmu, kas paredzēs finansējumu visiem šiem pasākumiem. Tāpat ir arī programma, pie kuras šobrīd strādājam Luksemburgā, pie, par to šobrīd spriež konkurences lietu ministru padome. Un tiek noteikti virkne dažādu mērķu, uh, šai padomē, un tāpat gribu teikt, protams, arī komisijai par palīdzību un atbalstu. Gribēju arī pieminēt, ka prezidentūra ir pārliecināta, ka patērētā iesardzībai paredzētā programma un regula, kas nodrošinās finansējumu visiem šiem pasākumiem un mērķu sasniegšanai patērētā iesardzības jomā, iet pareizajā virzienā, un esam tāpat pārliecināti, ka beigu beigās nonāksim pie ļoti pozitīva rezultāta. Rezolūcijas projektā, kas tiek šobrīd gatavots un par ko mēs šobrīd spriežam Luksemburgā, tiek minēts arī, tiek paust zināms optimisms un apmierinātība ar to, kā situācija ir iznājusies uz priekšu patērētā aizsardzības jomā. Pirmām kārtām attiecībā uz precēm, pakalpojumiem, pārtiks produktiem kas noticis spēcinot tiesību aktu ietvaru šai jomā. Tāpat ir risināta šī jaunā arvien sarežģītākā tirgus situācija, kur patērētājiem vajadzīga arvien jaunāka un vairāk informācijas, piemēram, lai viņi izprastu, kā tad ir produkta reālā cena. Tāpēc nepieciešam, tāpēc nepieciešam uzlabot tiesību aktus, uh, Jo bez atbilstīgiem tiesību aktiem un atbilstīga tiesiskā ietvara un informācijas patērētāja aizsardzību nodrošināt nav iespējams. Protams, jāņem vērā arī sociālās pārmaiņas, to, kā šīs politikas ietekmē patērētāju ikdienas dzīvi Un, protams, arī šai digitālajā erā jāspēj aizsargāt zinām jauni patērētāja aizsardzības aspekti. Šie digitāli un elektroniskie tirgi arī ir ārkārtīgi svarīgs jauns aspekts, kam īpaši pakļauts zināms riskam eh, vairāk pakļauts patērētāju grupas. Priekšādātāji, nu ko vēl gribēju teikt? Gribēju teikt, ka patērētāji pilnīgi noteikti ir tas dzinējs spēks, tieši tā kā Mišūkunis teica. Viņi ir šis ekonomikas dzinējs spēks. Viņu pirktspēja ir tā, kas veido 56% no IKP Eiropas Savienībā. Un tāpēc padomas lēmums, mūsuprāt, būs spēcīgs vēstījums, politisks vēstījums, kas ļaus spēcināt patērētāju tiesības, un mēs to uzskatām par tādu tālāku atspērienu akmeti, jeb tādu pamatu tālākai patērētāju aizsardzības attīstībai, dažāda veida sabiedrības aspektu attīstībai nākotnē. Turklāt tas, protams, attiecināms arī uz globālo tirgu, ar ko sastopamies šobrīd. Viens no trījiem patērētājiem nebūtu nezina, kādas ir viņa tiesības. Viņi nav pašpārliecināti tajā brīdī, pašpārliecināti, kad ir tirgu. Un šī, šāda veida attieksme un klimats ir jāmaina. Un tāpēc vajadzīgi tiesība akti, kas aizsargā patērētājus, un tie ir svarīgi gan patērētājiem pašiem, gan arī uzņēmumiem un patērētāju organizācijām un tā tālāk. Tāpat laikā, protams, jāspēcina arī sadarbības ar nacionālām varas iestādēm. Priekšādātāji jūs jau ļoti labi zināt, ka nevar notikt atbilstoši tiesību aktu īstenošana eh, attiecībā uz nevēlamām praksēm uzņēmēja darbībā, un tāpēc patērētāju organizācijām ir jāsaņem atbalsts atbalstī, atbilstīgā veidā, tā lai tās varētu palīdzēt patērētājiem īstenot viņu tiesības un pieprasīt to īstenošanu. Un tā, lūk, virkne dažādu jautājumu attiecībā uz patērētājiem, un tam vajadzīga, protams, būtiska apņēmība no dalību valstu puses, no jums. Tiesību aktu īstenošana ir ārkārtīgi svarīga, ja vēlam, vēlamies nodrošināt patērētāju uzticēšanos, ja vēlamies piešķirt viņiem lielākas spējas rīkoties. Šajā konkrētajā tekstā varētu minēt arī rezultātus kas gūti ko, kopš tiek, tika pieņems 2008. gada parlamenta lēmums attiecībā uz patērētā aizsardzību. Un, lūk, arī 2010. gada 3. martā tika pieņems vēl viens dokuments attiecībā uz 2020. gada stratēģiju. Tāpat pieminam arī deklarāciju, ar ko nāca klējā 10. maijā 2010. gadā eh, institūcijas attiecībā uz digitālo ēru un darba kārtību un nepieciešamību spēcināt patērētāju uzticēšanos iekšējiem tirgumam. Nepieciešams minēt arī rezultātus, kas gūti kopš 2011. gada 30. maija padomas lēmumiem. Un tagad ļaujiet man angliski citēt šo tekstu. Tas ir lūk komisijas ziņojums, kas izstrādāts 2012. gadā par patērētāju tiesību spēcināšanu un tieši vairāk riskam pakļauto patērētāju grupu tiesību aizsardzību. Lūk, tādi ir visi šie dokumenti, kas bijuši pašreizējā darba pamatā. Ir nepieciešams nosūtīt ļoti skaidru politisku vēstījumu. Nepieciešams vizīties uz priekšu, attīstīties, tā, lai mēs varētu izkļūt no šīs milzīgās stiegrāja, kur esam iestiguši krīzes apstākļos. Atvainojos, ka varbūt izteicos pārāk ilgi, bet jūs jau saprotat, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Jo patērētāji patiešām ir iekšējā tirgus pašos pamatos, un par viņiem nedrīkstam aizmirst nekādā gadījumā. Paldies, turpina priekšādātājs, jā. Ja? Ne jau bieži mums gadās uzklāsīt šeit tādu ļoti svaigu informāciju no padomas, un tāpēc paldies jums par ierašanos šeit uz mūsu komitejas sēdi. Jūs esat laipni aicināt šeit katrā laikā. Tā nav ierasta lieta, un es ceru, ka, nu, diena gala rezultāts, gala rezolūcijas pieņemšana jūs ar tūlīt redzēsiet, un tā būs, tā būs kaut kas tāds, kas ministriem arī būs pieņemams. Ceram tāpat arī, ka komiteja to, nu, tiešām apstiprinās šodien balsojumā, kas pavisam drīz jau notiks. Nu, tātad šo jautājumu esam noslēguši droši. Paldies Ramon kungam, viņam varbūt vēl ir pāris noslēgumu vārdu kopsamilkumam, pēc tam pastāstīšu par to, kāda ir, kāds ir tālākais darba grafiks. Paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies pilnīgi visiem kolēģiem, kas izteicās un deva savu ieguldījumu diskusiju pirmajā posmā. Tāpat gribu teikt paldies arī komisijai un padomē par viņu papildus sniegto informāciju. Visu šo informāciju pilnīgi noteikti ņemšu vērā. Mums nenoliedzami jāatskatās uz visiem tiem ziņojumiem, kas jau apstiprināti gan ekonomikas sociālo lietu komitejā, gan reģionu komitejā, un viss šis materiāls kopsavilkumā ļaus mums nonākt pie tādas pozīcijas, kur ņemam vērā visus šos dažādos aspektus. Un cerams, informācijas izmantošana ļaus padarīt šo ziņojumu par ārkārtīgi svarīgu tālāku jautājumu par kalendāru runājot. Nu, lūk, šodien bija pirmā viedokļa apmaiņa. gada aprīlī un mājā šķiet varēsim balsot par šo ziņojumu plenārsēdē. bet 17. decembrī savukārt domājam, ka varētu nu, saņemt pirmo šīs komitejas ziņojumu projektu. Un tad, protams, notiks grozījumi, ieguldījumi, tas viss būs ārkārtīgi nozīmīgi. Bet noslēgumā tomēr tiešām vēlreiz milzīgs paldies pilnīgi visiem, kas deva savu ieguldījumu Un var tikai vēlreiz jums apliecināt, ka esmu gatavs ar jums sadarboties, esmu atvērts visāda veida ierosinājumiem un iespējumiem, ierosinājumiem tā, lai mēs varētu veiksmīgi noslēgt šo darbu. Paldies, turpina priekšādātājs, tātad vēlreiz tikai apstiprina darba kārtību, kas paredzēta, tātad jūsu ziņojumu gaidīsim, jums laika ir līdz 26. novembrim, bet, nu, protams, kā nu referendošana vēlēsies sastapties ar jums jau pirms tam lai apspriestu zināmas aktus. 17. decembrī to apspriedīsim, 10. janvārs grozījuma iesniegšanas termiņš, un eh, tad, lūk, Ziemassvētku laikā mums būs laika padomāt par grozījumiem, 20. februārī grozījumus apspriedīsim, un tad aprīlī būs balsojums. Es saprotu, ka tas tāds diezgan garš laika grafiks, tāds izstieps, ilgi ilgumā, bet nu vēlreiz paldies komisijiem padomē. Un tātad, kolēģi, nedaudz esam iekavējuši savu darbu un tagad, uh, cerams, uh, nu, redzu, ka te tik daudz sanākuši, tāpēc, ka gaida jau balsojumu, bet pirms mēs sākam balsojumu, man ir vēl pāris paziņojumu visiem, kas ir klāt. Varbūt zālē varētu jūs, kolēģi, izskatīties nedaudz klusāk, lai man nebūtu jūs jāpārkliedz. Pirmām kārtām gribēju jums atgādināt, godātie deputāti, uh, ka esat saņēmuši ielūgumu, tas iekļauts programmā par vienotā tirgus nedēļas uzsākšanu pirmdien. Tas notiks Eiropas parlamenta telpās. Šis pasākums šķiet, ka ielūgums tiks iekļauts jūsu 2Q2 zālē jo nevaram to darīt plenārsēžu zālē, kā jūs zināt. Tik daudz eh, vietu tur nebūs. Šis pasākums sāksies pulkstens desmitos no rīta, būs atklāšanas sesija, tur es būšu pats, es uzrunāšu visus parlamentu vārdā, pēc tam būs arī Barozo kungu uzstāšanās tiek runāts, ka klāt būs arī Žaks Delors, tas, es domāju, būtu ārkārtīgi lieliski. Viņš ir bijušais komisijas priekšēds, kas ierosināja sākotnēji šo vienotā tirgus programmu. Tāpat arī būs video vēstījums no Mario Monti. Tālāk tiks runāts par vienotā tirgus sasniegumiem, tur izteiksies uh, uh virkne godājam runātāju, Džons Dalī un citi. Tālāk tiks runāts par vienotā tirgus izaicinājumiem ar uh, Barņē kungu un padomus pārstāvu no Kipras, tāpat arī Švāba kungs izteiksies. Pēc tam paredzēts piešķirt uh, bal... balvas šķiet uh, pasākums jauniešiem, un tad pasākums nosniegsies 2005. pēcpusdienās. Pēc tam savukārt, nu, kā jūs redzat, milzīgi daudz dažādu interesantu uzrunu iekļauts, un ceru, deputāti, ka jūs atbalstīsiet šo pasākumu. Es saprotu, ka faktiski jūsu biļets droši vien jūs atvedīs uz Briselu krietni vēlāk pirmdien, bet ja nu, ja nu tomēr jūs tiekat, tad lūdzu ierodieties. Meklēju kolēģi šeit šorīt no komitejas darbiniekiem, vai viņi nav klāt? Gribēju tikai teikt, ka Karaņierbo kundzes um, darbs šeit noslēdzas, viņa drīz atgriezīsies Dānijā, šī būs viņas pēdējā komitejas sanāksme, un tāpēc mēs vienkārši vēlam viņai visu to labākā turpmākajā darbā. Nu tā tad, pirmie divi darba kārtības jautājumi ir saistīti ar galīgo prezentāciju trialoga rezultātā par ārkārtīgi, par trim ārkārtīgi svarīgiem tehniskiem dokumentiem, pie kā esam ilgi un dikti jau strādājuši. Priecājos, ka šeit ir komisijas pārstāvs. Es nezinu, kurš te šeit izteiksies komisijas vārdā. Bārbara, jūs runāsiet. Jūs esat no uzņēmējdarbības ģenerāla direktorāta. Tāpat priecājos, ka šeit ir Marija Cingu, kas savukārt ir padomas pārstāve. došu viņai vārdu pēc tam, kad būsim apsprieduši abus šos dokumentus. Un tātad, kolēģi, ko darīsim šobrīd? Lūkšu referentus pavisam īsi sniegt kopsavilkumu, kāds ir bijis par to, kāds ir trialoga rezultāts. Šīm ļoti garajām un grūtajām sarunām mēs esam ļoti daudz pie šiem dokumentiem strādājuši, it īpaši trialoga procesa gaitā. Un vēlamies saņemt jūsu oficiālu apstiprinājumu, kolēģi, uh, attiecībā uz abiem šī, abām šīm trialogu nostājām, pozīcijām, kas tiks likts priekšā plenārsēdēji, šķiet pēc divām nedēļām, vai ne tā? Jā, tā sakot, būs kopējais eh, grozījums par visu. Esam saņēmuši arī vēstuli no padomas, kur tiek apstiprināts, ka ja mēs apstiprināsim šo parkarību, tad arī viņa savas puses to darīs. Koferātīs kungs šķiet būs tas, kas runās pancērī kunga vārdā par traktoru direktīvu. Un, bet eh, vispirms tā tad Kurš ir pirmais? Tad vispirms traktordietim, jeb lauksaimniecības un mēršaimniecības transporta līdzekļu apstiprināšana. Tātad traktori vispirms. Tas būs daudz vienkāršāk. Kooperātīkungs, jūs būsiet tas, kas pirmais pārstāvēs eh, šeit, pārstāvot Pancērī kungu, jūs izteiksieties. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Pancērīkungs atvainājas, ka nevarēja ierasties šodien komitejas sēdē. Viņš tiešām atvainojas, bet es runāšu vārd, viņa vārdā. Viņš ir delegācijas vadītājs Eiropas Savienības eh, sadarbībai ar Magrebu valstiem, un viņš šobrīd atrodas Tunisijā. Vispirmām kārtām viņš vēlētos pateikties ēnu referentiem un parlamenta komitejas sekretariātam, kur ir palīdzējuši sagatavot šo ziņojumu, un ne tikai diskusijas. Patie, patiesībā sākumā šis ārkārtīgi sarežģītais jautājums izskatījās gandrīz bezcerīgs, bet šobrīd trialogs ir beidzies, un es vēlētos uzsvērt tos eh, svarīgākos jautājumus, par kuriem runa gāja trialogā. Patiesībā tos esmu aprakstījis 7. un 8. pantā, kur runa iet par lauksaimniec... par eh, traktoru drošības prasībām, un 16. pantā runa iet par eksploatācijas un uh, tehniskās apkopas prasībām, un visbeidzot runiet arī par to, kad visiem šiem nosacījumiem vajadzētu stāties spēkā. 7. un 8. pantā par, to, par tiem mēs runājām visvairāk, jo tā jau vienmēr ir, ka tieši tehniskās specifikācijas un debatas vienmēr ir visgarākās. Vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka trialogu rezultāts ir pozitīvs. Runa iet par tā saucamajām lauksaimniecības un mesaimniecības transportu tipu e, sakārtošanu un arī atzīšanu, certifikāciju. Runājot par drošības pasākumiem un drošība, drošības prasībām un darba vidas prasībām, par tām es vēl drusceņi E, parunāšu, jo jautājums ir par to, kā tiks kontrolētas šās lauksaimniecības un mesaimniecības mašīnas un kādā veidā varbūt uh, sava veida slīdēšanas vai krišanas vai apgāšanās briesmas tiks novērstas. Tātad, jā, bieži vien lauksaimniecības un mežsaimniecības uh, nogāzes var izraisīt transporta līdzekļu slīdēšanu, un, lai to apturētu, ir jābūt specifiskai bremžu sistēmai. Tātad, trialogs bija veiksmīgs šajos jautājumos, un visbeidzot par 16. punktu. Kompromiss ir panākts, un tie, kur varbūt eh, vairāk darbojās lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļu jomā, tad mēs esam vienojušies par to, lai informācija būtu pieejama visiem, gan tiem, kuri labo traktors, proti certificētām darbnīcām un arī neatkarīgiem, neatkarīgiem automehāniķiem, kuriem ir attiecīgs certifikāts. Informācija jābūt pieejamai. Nākamais. Noteikti runa ies par tā saucamajām specifis, informācijas pieejamību specifiskajiem eh, transporta līdzekļu sērijām. Daudz kolēģi ir uzsvēruši, cik ārkārtīgi svarīgs ir drošības jautājums kā arī tas, ka svarīgi ir etapveidīgi šos noteikumus palaist tirgu un lai tie etapveidīgi sāktu, stātos spēkā. Ko tas nozīmē? No vienas puses, protams, ir tā, ka regula stāsies spēkā konkrētā datumā visās dalību valstīs, bet no otras puses tiešām uzskata, ka mums ir jābūt pietiekami elastīgiem, un to pieprasīja arī vesela virkni deputātu. Uh, Es tātad ļoti īsos teikumu, ļoti, ļoti, kom, e, ļoti īsos teikumos jūs iepazīstināju ar to, kas ir šajā atzinumā. Un e, es tiešām vēlētos griezties pie komitejas balsot par. Un burtiski pēc pāris minūtēm mēs par to balsosim. Jā. Uh, Paldies! Jūs tiešām ļoti veiksmīgi mūs iepazīstinājāt ar to, par ko tad bija sarunas trialogā. Tātad. Švāba kungs bija ēna referents, Manders kungs, Rūls kundze un es arī bija ēna referents, Salvieni kungs. Vai ir kāds no ēna referentiem, kas vēlētos izteikties par šo dosie? Nē. Tad tagad darīsim tā, mēs balsosim par abiem kopā, pēc tam, kad būsim uzklausījusi komisijas un padomes pārstāvis. Un tagad eh, Vanderkampa kungam uh, lai iepazīstinātu ar savu priekšlikumu. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es tagad pārņemšu vārdu no mana itāļu kolēģa, un tieši tāpat kā viņš vēlētos no sirds pateikties pilnīgi visiem, kuri piedalījās gan no parlamenta puses, gan komisijas, gan padomas puses trialoga sarunās. Patiesībā sarunas ir notikušas pēdējo divu ar pus gadu laikā. 2010. gada novembrī Beļģijas prezidentūras paspārnē mēs uzsākām šīs sarunas, ja teiksim tā, darbu, un tad ir mainījušās prezidentūras eh, Polijas, Ungārijas, Dānijas vadībā, un tagad visu to noslēdz Kipra. Mani ēnu referenti un īpaši vēlētos pateikties Rīles un Vestfāls kundzēm, arī ir lieliski strādājusi, un šīs abas kundzes vienmēr man uzsvēra, ka man, kā Nīderlandietim, ir jāpieņem vācu disciplīna un jābūt pietiekami savāktam. To arī esmu ņēmis vērā, un tāpēc mūsu darbs ir bijis ļoti augrīgs. Tātad jautājums ir par to, lai divu un trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadricikli kļūtu vidē draudzīgāk un drošāki. Katrā ziņā runiet par to, kādus standārtus mēs izvirzīsim gan šiem transporta līdzekļiem iekšējā tirgu, gan arī ārlieta, gan arī ārējā. Tirgū. Un jautājums par to, ka, piemēram, Ķīnas un Korejas ražotāji varētu atbilst Eiropas standartiem. Pilnīgi noteikti mums ir jādod pietiekam daudz laika, lai regulā uzstādītās prasības varētu tikt izpildītas, bet e, Mēs runājam arī par motocikliem, par skūteriem, par apgaismojumu, par bremžu sistēmām. Tas viss ir ārkārtīgi tehniski specifisks. Sarunās ar ēnu referentēm mēs esam vienmēr debatējuši par šiem jautājumiem, un mēs esam viensprātis, ka Eiropas komisijai tuvāko gadu laikā vajadzētu veikt eh, ietekmes seku ekonomisko izvērtējumu un arī par to, kāda būs bloķēšanas sistēma vieglākos, vieglākos divu un trīs riteņu transporta līdzekļos. Mums ir bijis ārkārtīgi daudz diskusiju ar Lielbritānijas motociklistiem, kuri tiešām bija stipri uztraukušies, kādā veidā viņi tad nevarēs vairāk pārbūvēt e, savus motociklus, jo mēs, ne, mēs eh, zināmus e, motociklistu darbības nepieļaujam. Tātad e, mēs tiešām esam par to, lai transporta līdzekļi būtu droši. Mēs runājam arī par ilgtspējīgas testiem tra šiem transporta līdzekļiem, un es esmu pārliecināts, ka komisija tiešām varēs sagatavot uh, līdz 2016. gada pēdējiem decembrim pārskatu par to, kādi būs, um, emi, kāds būs emisija prasības Eiro 4, pras, uh, Eiro 4 tabulās. 2016. gada 1. janvārī emisiju standarti to ceturtā, ceturtā pakāpe sāks darboties, un, e, protams, tas attieksies uz dažādiem transportlīdzekļiem, tajā skaitā arī motocikliem un skūteriem. Šobrīd e, šī joma nav sakārtota. Mums e, bija ārkārtīgi labas sarunas par Arpancērī kungu, par dažādiem ATV transportlīdzekļiem. Un eh, mēs runājam arī par citām kategorijām, tā saucamie A kategorijas transporta līdzekļi. Šajā tabulā bija zināmas grūtības vienoties par to, un tomēr sarunas ar padomu un komisiju ir bijusi ārkārtīgi veiksmīgas, un mēs esam panākuši vienošanos par to, ko ietvert galīgajā teksta redakcijā. Jebkurā gadījumā mums ir ražotājiem jādod pietiekami daudz laika, lai viņi 16. gada 1. janvārī būtu gatavi ražot tādus transporta līdzekļus, kuri būtu pieejami Eiropas tirgū. Uh, Es nezinu, vai šis ilgais periods ir labs, man patīk motocikli, man patīk skūteri, un tomēr prasības ir adekvāts. Tātad vispirmām kārtām vēlētos pateikties, jo trialogā tika panākta vienošanās jau pirmajā lasījumā. Paldies, paldies Vanderkampa kungam! jo es ceru, ka arī es jūs vedīšu pie disciplīnas. Vestfāls kundze, Mandersa kungs, Rīles kundze un es, vai ir kāds no ēnu referentiem par šo ziņojumu, kas vēlētos izteikties? Paldies Vanderkampa kungam. Tātad vispirms es vēlētos dot vārdu Barbarai Mambecuto kundzei, kura cieši sekoja līdz trialogiem. Jūs esat padomas darba grupas locekle un jūs esat e, šīs sarunas vadījusi vai tajās piedalījusies jau kopš desmitā gada. Un pēc tam došu vārdu Cingu kundzei. Kipras prezidentūras pārstāvēm. Vispirms Bārbara. Labrīt! Paldies! Paldies! Es vēlētos pateikties abiem referentiem, Pancārī un Vanderkampa kungajam. Es vēlētos pateikties gan ēnu referentiem, gan IMKO komitejai, IMKO sekretariātam un, protams, prezidentūrām par ļoti labo, ļoti smago darbu šajos tehniski sarežģītajos dokumentu failos. Katrā ziņā mūsu darbs ir bijis ļoti auglīgs. Mēs ceram, ka tas tiešām nāks par labu, ne, tas nāks par labu gan iedzīvotājiem, gan vidē, gan transportlīdzekļiem. Gala beigās mums izdevās vienoties par ļoti labu kompromisu, un galvenie pretrunīgie jautājumi, par kuriem bija viskarstākās debats, kuras jau pieminēja Pancērī un Vanderkampa kungi, mums izdevās vienoties par pilnīgi visiem punktiem. Tas ir lieliski. Šie abi teksti ir ļoti ambiciozi tieši vides aspektā un drošības aspektā. Vienlaicīgi šie abi teksti ļaus eh, ražotājiem pietiekam daudz laika piemēroties jaunajām prasībām. Tas nozīmē, ka gan eh, varas iestādēm, gan arī ražotājiem būs laiks piemēroties. Un visbeidzot, mēs esam regulās iekļāvus arī tirgus uzraudzības prasības un to, kā tas ietekmēs iedzīvotājus. Tāpēc vēlreiz vēlētos pateikties visiem par pūliņiem. Darbs ir ļoti veiksmīgs. Priekšsēdētājs, paldies! Un eh, jūs varētu varbūt nosūtīt mūsu sveicienus arī Filipam Židona kungam, kas bija šīs trialogu sarunu grupas vadītājs. Un visbeidzot, es došu vārdu Cingu kundzei, kas runās Kipras prezidentūras vārdā. Lūdzu, Marija Cingu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Godātie referenti, godātie IMKO komitejas deputāti. Tas ir bijis divu ar pus gadu nogurdinoša diskusiju rezultāts, bet gala beigās mums ir izdevies vienoties par gala rezultātu. Patiesībā lielā mērā šī kavēšanās, kāpēc sarunas bija tik ilgas, ir bijis saistīts ar to, ka mēs vēlējāmies niansēt atrunāt visas tehniskās detaļas. Jūsu referenti, kā arī ēna referenti, ir izrādījuši jau no paša saruna sākuma gatavību panākt vienošanos ar padomi un komisiju un tiešām vienoties par Eiropas iedzīvotājiem un patērētājiem adekvātu tekstu. Mēs esam strādājuši ļoti pozitīvā gaisotnē un vienmēr esam atcerējušies gan ražotāju, gan arī Eiropas patērētāju vēlmes. Kā jūs droši vien būsiet dzirdējis, traktoru regula tika vienbalsīgi pieņemta korapera sēdēs. Runājot par motociklu regulu, tikai viena dalība valsts uzsvēra, ka viņi atturēsies galīgajā balsojumā, un tas ir tāpēc, ka viņiem ir vispārīgas dabas atruna. Šī dalība valsts uzsver arī to, ka viņi atbalsta divu un trīs un kvadriciklu regulu. Tas, ka mēs esam panākuši tik augstas raudzes rezultātu, un arī iesniegtie grozījumi, kurus esat iesnieguši un par kuriem vienojušies, ir atbalstāmi. Es vēlētos uzsvērt, ka šis lieliskais rezultāts ir sasniegts par ļoti tehniskas dabas sarežģītu tekstu, un es no tiesas ticu, ka mums ar, šo, ar šīm regulām izdosies uzlabot tuvākajos gados uh, patērētāju aizsardzības nosacījums, vides nosacījums, jaunradas idejām ražotāju vidū un arī veicināt konkurenci padomas vārdā, ne tikai Kipras prezidentūras vārdā, bet padomas vārdā. Vanderkamp kungs jau pieminēja, ka pie šā dosie ir strādājusi vismaz četras prezidentūras. Es vēlētos pateikties abiem referentiem Pancēri un Vanderkampa kungiem par viņu vēlmi sadarboties un par lielisko darbspāru. Vēlētos pateikties arī ēnu referentiem. Tajā skaitā arī jums, godātais Hārbor kungs, par to, ka esat organizējis ļoti auglīgus un lieliskus trilogus. Es vēlētos pateikties arī komisijai par tehnisko palīdzību un tehnisko nianšu sniegšanu. Vēlētos pateikties arī IMCO sekretariātam par to darbu, ko jūs esat ieguldījuši šajā ļoti plašajā dosjē. Un visbeidzot, Es vēlētos pateikties mūsu padomas sekretariātam, kurš ir mūs atbalstījis visos mūsu centienos un mūsu darbā. Es ceru, ka jūs IMCO komiteja par abiem šiem dokumentiem nobalsosiet pozitīvi. Paldies par jūsu sadarbību. Paldies! Uh, well, thank you very much indeed for coming. Paldies! Jā, ir svarīgi visiem atgādināt to, ka e, tas, ko mēs neredzam, darba apjoms ir vienkārši lieli, vienkārši milzīgs. Šie abi tehniskas dabas dokumenti ir bijuši milzīgi un tie ir ārkārtīgi būtiski. Tiešām vēlreiz vēlētos pateikties gan IMKO komitejas sekretariātam, gan arī visiem, kur strādāja, gan no politiskajām grupām, gan arī mūsu padomniekiem un palīgiem. Uh, Vēlētos pateikties abiem referentiem. Šeit ir ieguldīts ārkārtīgi daudz darba. Jā, es redzu, ka šeit sēž, sēž viena no palīdzēm. Jā, bet tagad pārējiem pie balsošanas. Vispirms man dzērī teksts. Elektroniski sākam balsot. Pārbaudīsim, vai visiem ir balsošanas karteņas līdz. Tātad balsojam par traktoru regulas izmainīšanu. Rejected. Uh, well, I think we can go direct. Un par meža saimniecības transporta līdzekļiem. Jautājums, vai visiem līdz ir balsošanas kartītes? Čevatēra kungs? Roleris kundze? Vēl Eh, pieciem cilvēkiem ir kartiņas, bet jūs nesat nobalsojuši, vai varat pārbaudīt, vai jūs nospiedāt pareizo pogu. Vajadzētu būt, ka, kad nospiežat pogu, iedegdzas zaļā gaismiņa. Nekas katrā gadījumā šķiet, ka eh, jau ir gana balsu. Beidzam balsot. 31 pār, neviens nav pret, viens ir atturējies. Līdz ar to pilnīgi noteikti apstiprināts. Pāriem pie balsošanas. Um, tātad motociklu regula Vanta Kampa priekšlikums attiecībā uz L priekšlikumiem un uh, tirgus uzraudzības pasākumiem divu, trīs uh, e, riteņu transporta līdzekļiem un kvadrucikliem. Uh, sākam balsot. Uh, lūdzu, beidzam balsot. Tā tad kopā nobalsojuši 33, uh, uh, visi par, tā tad neviens nav pret, viens ir atturējies. Lielas paldies un aplausī referentiem. Ačiū vēriem. Ačiū vēriem. Right, now we move then on to... Tagad pāriesim pie balsošanas par vairākiem ziņojumiem. Divi pašiniciatīvas ziņojumi, viens par vienotā digitālā tirgus izveids pabeigšanu, ko apspriedām vakardien. Reference Ekverijas kungs ir šeit, vai jums ir kas piebilstams mums balsojam? Nē, šķiet, ka nē. Tādā gadījumā ķersimies klāt balsojumam par eh, Arijas Sekeverijas kunga ziņojumu. Sāksim ar grozījumiem numur 22, eh, kas, ko ir iesniedzis Lo Lokegārda kungs. Kas tātad pārstāv sociālists un demokrātus šodien? Es eh, gribētu to zināt. Kas ir par pret noraidīts? Kompromis grozījums numur viens. Kas par? Pret? Apturās? Lūdzu, ievērot kārtību. Pāriem pie 28. grozījuma, ko iesniedzis referents, kas par pret pieņemts. Mutisks grozījums numur 2, e, ko iesniedzis Arijas kungs, kas par pret. Vai kāds atturās? Pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret pieņemts. Ķeramies klāt trešajam kompromisu grozījumam, kas par pret pret atturās pieņemts. Pārējām pie 31. grozījuma. Kas par? Pret. Noraidīts. 32. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Pārējām pie kultūras komitejas 13. grozījuma. Kas par? Pret. Pieņemts. Itre 20. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. Kultūras komitejas 14. grozījums. Mums vajadzētu balsot elektroniski pār 14. kultūras komitejas grozījumu. Noraidīts 17 eh, pār, tā skaitā Rūlers kundzes balsojums un 18 pret apt noraidīts. 33. grozījums Greka kunga grozījums, kas par pret pieņēmts. 34. grozījums Gallo kundzes iesniegts, kas par pret pieņemts. 35. iesniegusi Maklārkinas kundze, kas par pret pieņemts. 37. Gustafsona grozījums, kas par pret pilnīgi noteikti noraidīts. 36. Maklārkinas kundzes grozījums papildinājums, kas par pret pieņemts. Kultūras komitejas pirmais grozījums, kas par pret pieņemts. 38. grozījums iesniedz referents, kas par pret pieņemts. Itre 8. grozījums, kas par pret pieņemts. 10. itra grozījums, kas par pret pieņemts. 4. kompromis grozījums, kas par pret pret pieņemts. Pārējiem pie 41. grozījuma, kas par pret pieņemts. 43. Gustafsona kunga grozījums, kas par pret noraidīts. 42. Eh, Koreja de Campos kunga grozījums, kas par pret pieņemts. 33. itra grozījums, kas par pret pieņemts 44. Lokigārda kunga grozījums, kas par pret noraidīts. Otrais kultūras komitejas grozījums, kas par pret pieņemts. 34. itra grozījums, kas par pret pieņemts. 35. itra grozījums, kas par pret pieņemts. 5. kompromiss grozījums, kas par pret pieņemts. 49. grozījums iesniedzis Koreida Kampus kungs, kas par pret pieņemts. 50. grozījums eh, Koraca Pilta kundze iesniegus, kas par pret pieņemts. 51. Maklārkins kundzes grozījums par pret pieņemts. 52. Lokegārda kunga grozījums, kas par pret pieņemts. Maklārkins kundze 53. grozījums, kas par pret pieņemts. Eh, sastais kompromiss grozījums, kas par pret pieņemts. Pārējām pie 64. grozījuma, ko iesniegusi Gallo kundze un arī Ieskungs, kas par pret pieņemts. Uh, juridisko jautājumu komitejas piektais grozījums, kas par pret um, pieņemts. Sastais jūri grozījums. Sākam elektroniski balsot par jūri komitejas sasto grozījumu. Rūles kundze ir pret, beidzam balsot. Pilnīgi noteikti noraidīts. 21 balss pret, 14 pār. Kultūras komitejas 18. grozījums, kas par pret, pieņemts. 65. grozījums, kas par pret, pieņemts. 66. kas par pret, pieņemts. 67. kas par, kas pret, pieņemts. 68. grozījums. Sākam balsot elektroniski par 68. grozījumu. Beidzam balsot. 14 par 21 pret noraidīts. 69. grozījums kā papildinājums lūdzu balsojam elektroniski par 69. Beidzam balsot. 17 pār, 18 pret, noraidīt. Nākamais, kas par pret, pieņemts. Itre 28, kas par pret, pieņemts. 71. grozījums, kas par pret, pieņemts. 72. grozījums par pret, pieņemts. 73. par pret, pieņemts. 75. grozījums kā papildinājums, kas par pret pieņemts. 74. grozījums Kreha kunga papildinājums, kas par pret pieņemts. Jūri komitejas 7. grozījums, kas par pret pieņemts. Um, Jūri 8. kas par pret pieņemts. Itre 12. grozījums, kas par pret pieņemts. 76. Eh, referenta grozījums, kas par pret pieņemts. Jūri komitejas 9. grozījums, kas par pret pieņemts. Jūri komitejas 10. grozījums, kā papildinājums, kas par pret pieņemts. Kompromis grozījums numur 7, kas par pret pieņemts. Pārējām pie ITRE 18. grozījuma, kas ir kā papildinājums iepriekšējiem, kas par pret pieņemts. 24. itra grozījums, kā papildinājums, kas par pret pieņemts. 83. grozījums iesniegusi eh, Levra Pripskundas par pret pieņemts. Kultūras komitejas 7. grozījums, kā papildinājums eh, pieņemts. 3. Eh, kultūras komitejas grozījums pieņemts. Uh, Vai varam uh, balsot par visiem šiem grozījumiem kopā, blokā? Tātad uh, kultūras komitejas 4. un 8. 11. Eh, kā arī jūri komitejas 12. grozījums. Nē, nevaram balsot kopā. Tātad kultūras komitejas 4. kas par pret pieņemts. Kultūras komitejas 8. grozījums, kas par pret pieņemts. Jūri komitejas 12. kas par pret arī pieņemts. Kultūras komitejas 11. grozījums, kas par pret pieņemts. 84. švābkunga grozījums, kas par e, lūdzu balsojiet elektroniski par švāba kunga 84. grozījumu. Beidzam balsot. Rūlas kundze pret, 18 pār, 17 pret. E, knapi, knapi pieņemts. Maklārkinas kundzes e, grozījums kā papildinājums, kas par pret pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 85. grozījums Maklārkinas kundzes papildinājums. Balsojam elektroniski. Vai ir kāds, kas nebalso? Beidzam balsot. Rols kundze ir pār, 18 pār, 19 pār un 15 pret. Pieņemts. Juri komitejas 4. grozījums. Lūdzu, balsojam elektroniski. Rūlis kundze ir pret, beidzam balsot. 19 pār, 15 pret. Pieņemts. Kultūras komitejas 15. grozījums. Kas par? Pret Pieņemts. 86. grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 86. grozījums. Balsojam elektroniski. Rūlis kundze ir par. 24 par 11 pret. 87. grozījums iesniedzis referents, kas par pret pieņemts. 88. grozījums, kas par pret pieņemts. 90. grozījums, kas par pret pieņemts. 89. Eh, arī ir pieņemts. 91. grozījums, kas par pret pieņemts. 93. grozījums, kas par pret pieņemts. 92. grozījums kā papildinājums, kas par pret pieņemts pieņemts. Itre 19. grozījums, kas par pret pieņemts. Vai varam par kultūras komitejas grozījumiem balsot blokā? Tātad kultūras komitejas 5. un 6. grozījumi, kas par pret pieņemti. Jūri komitejas 1. grozījums, kas par pret pieņemts. 96. grozījums, kas par pret pieņemts. 94. papildinājums, kas par pret pieņemts. 95. grozījums, kas par pret pieņemts. 97. grozījums, kas ir papildinājums, kas par pret pieņemts. Itra 11. grozījums, kas par pret pieņemts. Jūri komitejas 13. grozījums, kas par pret pieņemts. 98. Engstrāmkunga grozījums. Lūdzu, balsojam elektroniski. 98. grozījums. Beidzam balsot. 14 par 21 pret noraidīts. Kultūras komitejas 16. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 17. kultūras komitejas grozījums kā papildinājums pieņemts. Kompromisa grozījums numur 8. Kas par? Pret. Pieņemts. Pāriem pie e, e ITRA 37. grozījuma, kas ir papildinājums pieņemts. 101. grozījums, kas par pret pieņemts. Kultūras komitejas 10. grozījums kopā ar 12. grozījumu, vai varam balsot kopā, jā. Tātad, kas par pret? Abi grozījumi pieņemti. 102. grozījums, e, Zakovskī kongrozījums. Sākam balsot elektroniski. Rūlas kundze ir par. Beidzam balsot. Divi deputāti vēl nav nobalsojuši. Tātad 19 pār eh, un 15 pret. Engstrom kungs 103. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. Itre 5. un 6. grozījumi. Vai varam balsot kopā par tiem? Kas par? Pret. Abi pieņemti. 104. grozījums, kur atsapilda kundzes grozījums, kas par pret pieņemts. Jūri komitejas 14. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 105. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 106. grozījums, kas par, pret, pieņemts. 107. grozījums, kas par, pret, pieņemts. Vai varam itre pirmo un otro grozījumu skatīt kopā? Balsojam tātad, eh, kas par, pret, pieņemti. Un arī nākamo bloku eh, par 27. punktu, eh, par to balsosim kopā kultūras komitejas 2, 3, 7 un 9. Kas pār pret visi pieņemti? 27. Eh, B punktu arī izskatām kopā, itri 3, 1, 3, 2, kas abi ir pieņemti. 27, 28, 29, 30 uh, itera grozījumi visi ir pieņemti. 29. punkta grozījumi pirmkārt 108. kas par pret pieņemts. 109. grozījums ir papildinājums, kas par pret pieņemts. Jūri komitejas 11. jau ir nobalsots, un vai varam par nākamajiem grozījumiem balsot blokā. Tātad itre 17, 22, 23, 25 un 26. Kas ir par? Pret visi pieņemti. Pāriem pie apsvērumiem. Ceturtais grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Piektais grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. Sastais grozījums. Par? Pret. Pilnīgi noteikti noraidīts. Septītais grozījums, kas par pret pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret pieņemts. Balsosim par itri trešo un ceturto grozījumu kopā, kas par pret pieņemts. 16. itra grozījums, kas par pret pieņemts. 9. grozījums, kas par pret pieņemts. 3, itra 13. kurš par pret pieņemts. 10., 11. un 12. grozījums balsosim kopā. Tie visi ir par vienu apsvērumu. Tātad balsojam par 10, 11, 12 grozījumu, kas par pret. Visi ir pieņemti. 13. grozījums, kas par pret. Noraidīts. 14. grozījums, kas par pret. Pieņemts. Balsosim par 15. un 16. grozījumiem kopā. Kas par pret? Pieņemti. F apsvērums, kas pār 17. pret pieņemts. 18. grozījums, kā arī itre 14. balsosim par tiem kopā. 18. grozījums, itra 14. grozījums, kas par pret abi pieņemti. 19. grozījums, kas par pret pieņemts. Itra 15. grozījums, kas par pret pieņemts. 20. grozījums, kas par pret pieņemts. 21. grozījums, kas par pret pieņemts. Tālāk ir ievilkumi. Pirmkārt, motisks grozījums, kurā eh, reģionu komiteja un eh, ekonomisko sociālo lietu komiteja izteiksies eh, pieņemts. Tālāk pirmais grozījums, ko iesniedz Koreja de Kompus kungs, kas par pret pieņemts Eh, pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret pieņemts. Trešais grozījums, kas par, kas pret pieņemts. Un tagad eh, balsosim par eh, rezolūciju kopumā. Balsosim elektroniski, Rūlis kundze norāda, ka ir par, beidzam balsot. 33 par, 2 pret. Liels paldies referentam! The... Tālāk pašiten, pašiniciatīvas ziņojums. Lūk, eh, Kolins Langens kundzei tas ir pirmais ziņojums. Tas ir par patērētāju kredīta direktīvas īstenošanai. Vēlējāties kādus vārdus teikt? Nē? Ja ne, tad ļoti labi pāriem uzreiz pie balsojuma. Prendergastas kundze vēlēs gan kaut ko teikt. Jā, es tikai gribēju pateikt visiem labrīt un paldies. Es atsaucu savu grozījumu otro daļu. Paliek tikai māņa no, no pietiekama uz svarīgu šis vārds, sufficient to important. Down as far as important remain. Līdz vārdam important un pārējo daļu savā grozījumā es atsaucu. Thank you, Malcolm. Paldies, Malcolm. Right, let's go. Labi, nu tad ķeramies klāt. Septītais. Sākam balsot elektroniski. Ātrāk, ātrāk rīkojoties, kolēģi, jūs ļoti lēni spiežat pogas. Vai kāds palicis? Vēl viens cilvēks nav nobalsojis. Beidzam balsot. Noraidīts 13 pār 21 pret. Rūlas kundzei arī uzmetam acis, protams, jā. Sastais par, pret, atturs pieņemts. Ekon 9 par, divas daļas, pirmā daļa. Par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa, par otro daļu nav jābalso, jo to ietver nākamie punkti. Tālāk nonākam lūk pie Prendergastas kundzes balsojuma, par ko viņa pat runāja. Tātad viņa otro daļu atsauc. Vispirms par pirmo daļu. Aizstāja vārdu. Sufficient ar vārdu important. Vai visiem skaidrs, par ko mēs balsojam? Nu, tad tā arī daram. Tātad pirmā daļa Aizstājam vārdu sufficient ar vārdu, ar vārdu important. Kas atbalsta šo pārmaiņu? Pret. Pieņems. Un līdz ar to tagad ir otrā daļa. Ja balsojam par paragrāfu kopumā, bez pēdējās daļas. Jo Prendergastas kundze otro daļu atsauca. Tātad, kundze, jūs atsaucat otro daļu, tad balsosim par visu šo pantu kopumā par, pret, atturs pieņemts. Tālāk devītais rūskundas grozījums ar mudisko grozījumu no referenta. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Ekon 1 ietverts. Ekon 4 par šķiet būs jābalso elektroniski. Ekon 4. Beidzam balsot. Norādīts. 23 bija pret. Prendergastas 10. atsaukts. Tālāk Kolins Langenes pašas grozījums. 5. punktā atsevišķu balsojums. Par? Pret? Noraidīts? 11. par, pret, atturs pieņemts. Ekon 2. Par, jābalso elektroniski par Ekon 2. Uh, the vote is closed. Beidzam. Noraidīts. 21 bija pret. Kompromiss numur 1 par. Pret. Atturs pieņemts. Ekon 10 par. Pret. Atturs pieņemts. 13 par pret atturs pieņemts. 14. Obermajer grozījums būs jābalso elektroniski. Tātad sākam balsot par Obermajer kungu 14. grozījumu. Uh, that's... Beidzam balsot noraidīts 14 par 21. 15. par pret Pieņemts. 16. Par. Šķiet jābalso elektroniski par 16. Beidzam balsot. Noraidīts. Ekon 3. Vai varam ņemt visus šos četrus ekon grozījumus kopā? Nē, ekon 3. Pa, sākam balsot elektroniski. Uh, vote is closed. Beidzam balsot, noraidīts. Ekon 6. Elektroniski. Uh, the vote is closed. Beidzam balsot, noraidīts. Ekon 7. Sākam balsot. Beidzam arī noraidīts, ekon 8 par pret pieņemts. 17. ar mutisko grozījumu no referentes par pret atturs pieņemts. 18. par pret atturs pieņemts. 20. par pret Sākam balsot elektroniski par 20. Beidzam. Noraidzīts. Darulas kundze atturējās. 19. Kas par? Pret? Noraidīts. 21. Prendegāsas godījums par, pret, atturs pieņems. 22. Sākam balsot elektroniski par 22. Beidzam balsot. Noraidīt. 24 pret. 23. Karaskunga grozījums. Par? Šķiet jābalso elektroniski. 23. Sākam balsot par 23. Divdesmit trešais. Beidzam balsot. Noraidīts. Ekon 5. Sākam balsot elektroniski. Vai jūs varētu, kolēģi, bišķiņā ātrāk rēģēt? Mums tik daudz darba priekšā vēl. Paldies, beidzam noraidīts. 24. par, pret, atturs pieņems. 25. par, pret, atturs pieņems. 28. ar mutisku grozījumu par, pret, atturs pieņems. 28. Sākam balsot elektroniski. The vote is. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. par. Pret. Atturs pieņemts. 29. par. Pret. Atturs pieņemts. Ekon 11. par. Ekon 11. par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 Par visu rezolūciju grozītā versijā kopā balsosim elektroniski. Sākam balsot. Uh, everybody voted. Visi nobalsojuši? Vēl viens nav nobalsojis. Paldies. 32 par. Neviens nav pret un divi atturējās. Paldies, Kolīns Langens kundze, apsveicam jūs ar pirmā ziņojuma apstiprināšanu šeit komitejā. Uh, Jā, tālāk pāriem pie nākamā ziņojuma, un tas ir Koferātī kunga ziņojums par Eiropas transporta tīklu attīstību. Koferātī kungs vēlaties kaut ko teikt pirms balsojuma? Labi, tad vienkārši turpinam strādāt, un tā tad Koferātī kunga ziņojums. Piektais kompromiss grozījums par pret, atturs pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 47. par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss numur 8 par, pret, atturs pieņemts. Tālāk. Sastais par, pret, atturs pieņemts. 50. par, pret pret atturs pieņem, noraidīts, 51. par pret noraidīts, 52. par pret noraidīts, 7. par pret pieņemts, 53. par pret noraidīts, 8. par pret pieņemts, 17. kompromiss grozījums par pret pieņemts pieņemts, 9. par, pret, pieņemts, 55. par, pret, pieņemts, 58. par, 58. Sāksim balsot elektroniski par 58. The vote's closed. Beidzam balsot. Brūskundze bija par, tātad 18 par 16 pret. Pieņemts ar divu balsu pārākumu. Devītais kompromis grozījums. Par. Roitovs kundze. Atvainojiet, man radās problēma. Es nobalsoju pret, bet pēc tam nevarēju vairs mainīt šo iespēju. Nu jau ir par vēlu, kolēģi, nu ir par vēlu. Es jau paziņoju balsošanas rezultātus, un tagad nevar vairs tur neko darīt. Pārliecinieties, ka jūs daltot pietiekami strauji un kartiņa ir ievietota. Tātad devītais kompromiss pieņemts, desmitais par pret pieņemts, 58. par pret pieņemts, 59. par pret noraidīts, 11. par pret pret pieņemts. Desmitais kompromiss par. Ne, labi, pārbaudīsim desmito kompromisu grozījumu elektroniski. Uh, Kompromiss numur desmit, tātad Lūk, Rūls kundz bija par, tātad pieņemts 18 par, 16 pret. 61. Šmita kungu grozījums.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 12. par pret pieņemts, kompromiss numur 12 par pret pieņemts, 14. par pret pieņemts, 68. par pret pieņemts, 16. kompromiss grozījums par pret pieņemts, 73. tālāk. 73. par pret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 78. par pret noraidīts. 19. par pret pieņemts. 79. par pret. Šķiet jāpārbauda elektroniski. 79. Beidzam balsot. 18 par 16 pret pieņemts. Rūs kundze nobalsoja par. Tālāk 80. Nē. 80. 80. atkrīt? Jā, 80. atkrīt. 20. tad tālāk. Par. Pret. Pieņemts. 802. Sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. 17 pret Rūlas kundze nobalsoja pret, un tāpēc noraidīts. Astoņdesmit trešais par, pret, atturs. Noraidīts astoņdesmit ceturtais par, pret atturs noraidīts, 85. par. Sākam balsot elektroniski par 85. Uh, Beidzam balsot. 15 par, 19 pret noraidīts. Kompromiss grozījums 13 par, pret, atturs pieņemts. 22, 87 identiski par, Kas bija par? Balsosim elektroniski par šiem abiem. Tātad 22. no 87. elektroniski lūdzu. Paldies. 18 par 13 pret pieņemts. 88. par pret atturs pieņemts. Kompromiss 18 par pret pieņemts. 23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 par pret pieņemts. 90. ir ietvars iepriekšējā kompromisā. 91. par pret pieņemts. 92. par pret atturs noraidīts. 93. par pret atturs pieņemts. 94. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 95. par pret atturas noraidīts. 98. par pret pieņemts. Kompromiss numur 14 par pret atturas pieņemts. 98. par pret pieņemts. 99. par pret pieņemts, simtais par pret pieņemts, kompromiss numur 15 par pret pieņemts, 28. par pret pieņemts, 29. par pret pieņemts, 30. par pret pieņemts, 102. atsauc, 103. atkarīt, 31. par pret pieņemts, 104. atsaukts. 32. Sākam balsot elektroniski par 32. lūdzu. Beidzam balsot. 18 par 15 pret pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums. Par? Pret? Pieņemts. 35. Par? pret pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par pret pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par pret pieņemts. 39. par pret pieņemts. 40. par pret pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret pieņemts. Pirmais par pret pieņemts Nē, sākam balsot par pirmo grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. 19 par 13 pret pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 43. atsaukts, otrais par pret atturs pieņemts. Trešais divās daļās. Jūs jau redzat, kā šeit sadalījums. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs arī pieņemts. Un tagad balsosim par atzinumu grozītā versijā. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Tātad kooperatīkunga atzinums transporta komitejai. Beidzam balsot un pieņems 31 balsus par, neviens nav pret, divi atturējās. 32 par, jo arī Rolas Kanzi ir bijusi par. Paldies! So what's next? Tagad nākamais. Yeah. So, Un tagad mēs pārējām pie Galo kundzes ziņojuma par Eiropas telekomunikāciju tīklu vadlīniju izveidi. Galo kundze nemaz šeit nav. So, let's... Tā tad pārējām uzreiz pie grozējumiem. Pie grozējumiem. 15. par pret atturs pieņemts. 16. par pret atturs pieņemts. 4. par pret atturs pieņemts, 17. par pret pieņemts, 5 par pret pieņemts, 18 atsaukts, 19 par pret atturs pieņemts, 20 par pret pieņemts, 21 ir atsaukts orāli mutiskais grozījums, kur iesniegus Galo kundze par pret pieņemts, Nākamais ir sastais par pret pieņemts. 25. par pret pieņemts. 26. par pret pieņemts. 27. par pret. 27. pārbaudīsim elektroniski, tieši tāpēc, ka tas ir mans grozījums, ļoti svarīgs. Sākam balsot par 27. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. Par, pre, par 28. balsojam arī tāpat tās. Sākam balsot, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. Par Atkal sākam balsot elektroniski par 29. lūdzu. Beidzam balsot. 29. pieņemts. Pārējām pie mutiskā grozējuma, kur iesniegusi Tūnas un citas kundzes par pretaturs pieņemts. Un tagad pie apsvērumiem. Un tas ir pirmais grozējums par pret, pre, pret. Balsosim elektronis par pirmo grozējumu. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais par. Vai varam balsot par visiem kopumā, ir izskanējis priekšlikums. Labi. Tad balsojam tātad par. Vai visi vēlas balsot par visiem kopumā? Tātad septiņi, astoņi, divi, deviņi, 11, 12, 13 un 14. Visi viensprātis, balsojam kopumā. Ak, nē, mana politiskā grupa vēlas balsot par kādu no tiem atsevišķi. Un nu, tad ejam cauri par septiem. Astotais par pret. Atvainošana, piedošana, saka prieksēdētājs. Ak, nē, mēs nenobalsojam vēl par septīto. Tad septītais. Par. Pret. Pieņemts. Astoņi par. Pret. Pieņemts. Divi par. Pret pieņemts, 9 par pret pieņemts, 3 par pret pieņemts, 10 par pret pieņemts, 11 ir atsaukts, 12 par pret, 13 par pret pieņemts, 14 par pret pieņemts. Un tagad galīgais balsojums, balsojam elektroniski, sākam balsot par visu priekšlikumu ar grozījumiem kopumā. Beidzam balsot. Beidzam balsot un 32 par viens atturējās. Paldies visiem, kuri balsoja un apsveicam Galo kundzi. Un visbeidzot pārējām pie balsojuma par Traskovska kunga grozējumu par grozējumu izdarīšanu direktīvā. Tas ir itra komitejas ziņojums, bet pārējiem uzreiz pie balsošanas. Seši par, pret, pieņemts, trīs divi par, pret, noraidīts, septiņi par, pret, pieņemts, trīs un trīs atkrīt, trīs četri par, pret, noraidīts.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 pieņemts. 37 atkrīt līdz ar to kompromisa viens par pret pieņemts. 39 par pret. Pārbaudīsim 39 elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par 39. Beidzam balsot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 noraidīts, 47 par, pret, pieņemts, 11 atkrīt līdz ar to 12 par, pret, pieņemts, 48 par. Nē, sākam balsot elektroniski par 48. lūdzu. The vote is beidzam balsot par 48. un tas ir Pieņemts. 13. ir atsaukts, 49 par pret pieņemts, 51. Piecdesmit viens neskaidrības prezidijā. 51, 52, 53, 54, 55 balsojam kopā. Varam tā? Tātad par visiem pieciem pār. You're not, all right. A, labi. Kāds nav viensprāts, tad sākam balsot atsevišķi. 51 par. Pret. Pieņemts. 52 par. Pret. Pieņemts. 53 par. Pret. Pieņemts. 54 par. Pret pieņemts. 55 par pret pieņemts. 14 par pret pieņemts. 56 atkrīt līdz ar to. Un tagad 15 par pret pieņemts. 16 par pret Nē, par 16. balsosim tomēr elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 15, eh, pieņemts 17 par. Sākam balsot elektroniski arī par 17. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. Sākam balsot par 18. elektronisku lūdzu. Beidzam balsot. 14 pār 15 pret noraidīts. 19. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Es aizmirsu nobalsot. Tikai jums pateikt vēlējos. Nē, bet mēs jau esam nobalsojuši, saka priekšsādētājs. 19. Sākam balsot par 19. Lūdzu, balsojam visi! Ja nenobalsosiet, tad būsiet nokavējusi. Beidzam balsot par 19. 18 pret 12 pieņemts. 20 par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 28 ir papildinājums par pret pieņemts, 30 par pret pieņemts, 4 atkrīt, 29 par pret pieņemts, 5 par pret pieņemts, 3-1 par pret pieņemts. Un tagad eh, balsojam par atzinumu kopumā. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. 28 pār 2 atturējušies. Paldies visiem, kuri balsoja, paldies arī Traškovska kungam. Esam pabeiguši balsošanas sadalu, sadaļu, un nākamais darba kārtības punkts ir Ūla eh, Šmita kunga atzinums par enerģētikas ceļvedi 50. gadam. Ceru, ka zālē tomēr kāds paliks uz Šmita kunga atzinumu izskatīšanu. Un, ja jūs dodaties prom, tad dariet to lūdzu klusiņām. There you are. <laughs> I nearly had Ladies and gentlemen, uh, let's proceed then. Dāmas un kungi, turpināsim mūsu šās priekšpusdienas darbu. Un tagad mūsu darba kārtībā ir paredzēta atzinuma projekta izskatīšana, ar kuru mūs iepazīstinās atzinuma sagatavotājs Ūla Šmit, un jautājums iet par enerģētikas ceļvedi 50. gadām, enerģiju nākotnē. Diskusijas tika uzsāks pirms pāris nedēļām. Pēc tam mēs uzklausīsim arī Bastas kundzi, Korida Kampus, Rīles kundze, Bielan kungu un Kristof kungs ir aizgājis. Tā tad uzklausīsim tos ēnu referents, kur vēl atradīsies zālē. Man ir ļoti liels prieks un gods dot Ūlu Šmita kungam vārdu, iepazīstināt mūs ar atzinumu projektu, kur atbildīgā komiteja ir ITRE. Lūdzu, Šmita kungs. Thank you very much. Paldies, prieksēdētāja kungs! Kā jau es teicu, jau iepriekšējā reizē šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Pie tām ne tikai mūsu komitejā, bet arī visā parlamentā, jo šo stratēģiju enerģētikas ceļvedis atzīst viss parlaments. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas, ko mēs darītu, tiktu izdarīts pēc iespējas ātrāk. Ir bijušas dažādas kavēšanās, kā jau mēs zinām, un dažādas nesaprašanās, bet eh, komisija no savas puses ir sagatavojusi komunikē, kurā ir desmit secinājumi un pieci scenāriji, kuri gala beigās mūs var novest pie ilgtspējīgiem energoavotiem. Jebkurā gadījumā tā ir ļoti ilglaicīga politika, Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai gan ražotāji, gan arī patērētāji būtu droši, kas notiks nākotnē. Vēl bez tam tas ir ārkārtīgi svarīgi gan publiskām, gan privātām investīcijām ilgtspējīgos energoresursos. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs strādātu arī horizontālā līmenī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka transformāt, kad pārmaiņas gan ražotāju ķēdē, gan arī uh, energo piegādē notikt pakāpeniski, lai šie mērķi varētu tikt izpildīti. Varbūt pāris eh, komentāri, es domāju, ka pretrunīgi tie nebūs, bet varbūt, ka tie būs pamats tālākam dialogam. Kā jau es pieminēju mūsu pirmajās diskusiju reizē, tas vairāk ir saistīts ar CCS, runa iet par oglekļa satveršanu un saglabāšanu. Šī oglekļa Eh, saistīšana un saglabāšana. Mēs eh, eh, vēlamies oglekli saistīt no dažādām, no dažādām termostacijām par 85-90%, bet, protams, runiet arī par transporta sfēru. Mēs runāsim arī par kodolelektrostacijām. Cits jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs, jautājums par to, ka tā enerģija, kas tiek patērēta oglekļa saistīšanai un uzglabāšanai, tā arī ir būtiska. Un papildus enerģija, kas būs eh, nepieciešama oglekļa saistīšanai, ir 24 līdz 40 procenti, kamēr gāzes termostacijām 11, 20 un oglekļa, oglekļa termostacijām šīs papildus enerģijas vajadzības ir 14,25. Protams, ka mums ir jārunā arī par to, ka ogleklis izplūst no dažādām raktuvēm. Un apvienoto nāciju klimata konference 11. gadā Durbānā arī runāja par šiem projektiem un par to, kā pasaulē atbalstīt ar finansējumu šos projektus. Tā saucamās tīrās, tīrais izmešu mehānisms. Šī mehānisma pilnās izmaksas vēl nav aprēķinātas, bet eh, ir skaidrs, ka tās būs samērā lielas. Tas, ka energoprasības un oglekļa saistīšana un uzglabāšana palielinās eksploatācijas izmaksas, ir skaidrs un e, dažādu sistēmu papildus izmaksas ir aprēķināts, ka tas arī palielinās energo stacijās izmantotās enerģijas daudzumu. Un mans secinājums ir sekojošs. Es domāju, ka mums vajadzētu izskatīt un ārkārtīgi uzmanīgi izvērtīt zinātnisko pētījumu rezultātus, pirms mēs stājamies uz šīs takas. Un tad ir jārunā par uh, izdevumiem vispārīgākos terminos. Es piekrītu, ka mums ir jādarbojas pēc iespējas agrāk, jo cenas tikai un vienīgi izdevumi tikai un vienīgi pieaugs, jo ilgāk mēs gaidīsim. Un šeit komisija ir viensprāts ar mums, mēs netaisamies slēpt šo problēmu. Būtiskākās investīcijas būs nepieciešams, jo šobrīd eh, gan infrastruktūra, gan arī ražošanas mašīnas noveco. Un tā ir lieliski iespēja, lai mēs mūsu vēlmes ar iespējām savāk, savērpt kopā. Tam es piekrītu. Energoefektivitāte ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un eh, tas mums palīdzēs arī sasniegt šos mērķus, un es uzskatu, ka labākai energopolitikai Eiropā ir jābalstās uz uh, labāku pieprasījumu piedāvājumu ķēdi. Zemoglekļa ekonomika ir ārkārtīgi svarīga, lai veicinātu arī konkurētspējas palielināšanos Eiropā, īpaši mūsdienās. Un tagad par iekšējo tirgu. Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot savu vadošo lomu klimata izmaiņu apkarošanā, parādot visai pasaulē, kā cīņa pret klimata, klimata izmaiņām iet roku rokā ar ekonomisko pieaugumu. Un ir tādas valsts, kurām tas izdodas vienkārši lieliski. Vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir jau spēkā esošās likumdošanas pilna īstenošana dzīvē. Eiropas Savienībai ir jāpanāk eh, pilnīgs un konkurētspējīgs pabeigts energotirgus. Doma ir to pabeigt eh, līdz 14. gadam, un mums ir jāsāk strādāt naski, ja mēs to taisamies izdarīt. Jau šajā komitejā un parlamentā kopumā mēs par to daudz runājam. Tomēr eh, instrumentus vajadzētu papildināt ar investīcijām arī uh, apvārsnes 2020 un izpētes sfērā. Tas, ka mēs vēlamies samazināt eh, siltumnīcas gāzu izmešus, iet roku rokā ar labākiem pakalpojumiem, un tas noteikti nāks par labu arī MVU, kuri strādā atjaunīgo energoresursu jomā. Un tagad pie patērētājiem. Un šeit es domāju, tātad mūsu komitejai būs galvenais uzsvars. Jo gala beigās mēs runājam par paradigmas maiņu un par ieradumu maiņu energopatēriņā. Piemēram, manā valstī mums visu laiku tiek mācīts, lai mēs gan e, traukus, gan veļu mazgātu naktī. Un tādi instrumenti kā energo nodoklis, oglekļa nodoklis, uh, tiešām eh, apgrūtinās patērētājs, jo enerģijas cenas tikai pieaugs. Es varbūt esmu zemu nodokļu piekritējis vispārīgi, bet šajā gadījumā es tiešām uzskatu, ka energo nodokli mums vajadzētu celt. Jo tas ir lielisks instruments, kā mums visiem, kas esam patērētāji, skaidri pateikt, kādas tad ir reālās izmaksas tā saucamo viedo tīklu izveidošanu, tātad sa savērt kopā dažādas elektrotirgus, lai piegādātāji ļautu patērētājiem piemērot savas vajadzības eh, saskaņā ar elektrības piegādi. Piemēri daži. Kā jau komisija teica, neatkarīgi no tā, kādu politiku mēs izvēlētos, nākotnē energocenas tikai pieaugs. Bet es domāju, ka mums vajadzētu tomēr nodalīt to, kas tiek darīts energopolitikas sakārtošanas jomā un to, kas notiks sociālajā jomā, jo tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums. Nabadzība saskaņā, pēc, nabadzība pēc manām domām iet roku rokā ar adekvātas sociālās politikas neesamību ne un nevis ar energo cenām. Un patiesībā sociālā politika šobrīd tiek īstenot dalību valstu līmenī. Es, eh, kā aktīvs politiķis, esmu aktīvi darbojies savā valstī jau 35 gadus un zinu, ka nabadzības apkarošana ir ilgstošs darbs. Un visbeidzot, tagad mēs esam nonākuši pie ļoti sāpīga punkta. Es domāju, ka mums izdosies panākt vienošanos par visiem šiem jautājumiem, bet šis te sāpīgais punkts Es domāju, ka mums neizdosies vienoties, un varbūt, kad arī nevajag vienoties, jo viedokļi ir dažādi, un tie nekad netavināsies viens otram. Un tas ir jautājums par kodolenerģiju. Es dzīvoju 30 km no atomelektrostacijas, un Dāņi to slēdza, kaut arī tā atradās manā valstī. Un eh, no Kopenhāgenes šī kodola elektrostacija bija ļoti labi redzama pāri Pērzunda jūras šaurumu, un eh, dāņu politiķi droši varēja apgalvot, ka patiesībā eh, vien tātad Dāņa pieprasīja citai dalību valstī, Zviedrijai, slēgt. Un, protams, līgums bija tāds, ka mums, mēs dabūjām tiltu pār Erzundu šaurumam, un Dāņi pateica, ka tad jums ir jāslēdz šī kodola stacija. Protams, ka mums ir jāaizsargā iedzīvotāji un jāpieprasa pēc iespējas augstāks aizsardzības līmenis, un tomēr, manuprāt, ir iluzori pieprasīt un pat ticēt, ka mēs tuvākajos 70-100 eh, gados uh, varēsim izvairīties no kodola elektrostacijām Eiropā. Neticu! Vācijā Rīles kundze, ok, jūs to izdarījāt, aplausi, jūs tagad slēdzat kodola elektrostacijas, un, protams, tas nozīmē, ka daudziem, piemēram, mums Ziemeļa Eiropā būs jāražo vairāk kodola enerģija. Jūs jau Vācijā izmantojat vairāk Krievijas gāzes, tātad Vācija un Japāna ir uh, vienīgās valsts, kuras ir pieņēmušas lēmumu slēgt kodola elektrostacijas. Mums ir 435 darbojošās kodola elektrostacijas, un šobrīd tiek celtas 65, citu starpā arī Somijā, un daudzās citās valstīs arī. Es e, netaisos šeit par to diskutēt līdz sausai mutai, un tomēr es uzskatu, ka Cilvēks var būt vidē draudzīgs un zaļš līdz muguras smadzenēm, un vienlaicīgi apgalvot, ka jaunās paudzes kodola elektrostacijas būs būtisks, ilgstošs klimata izmaiņu apkarošanas instruments. Es zinu, kāda ir argumenti gan par, gan pret, un es tos abus akceptēju godīgi. Un tomēr, noslēgumā priekšsēdētāja kungs, es vēlētos pateikt, ka Vācijā pieņemtais lēmums par slēgšanu patiesībā parāda to, ka lēmums netiek pieņemts Eiropas līmenī. Es nezinu, vai pat energo komisārs, kaut arī viņš ir vācietis, vai viņš patiesībā zināja, kas notiks. Un eh, šeit mans godātais kolēģis Cacim ar kakas, diemžēr viņš ir devies projām, bet viņš jau teica, ka eh, Vācijas liberāļo partija to akceptēja, jo tā kā nebija nekāda cita lēmuma un tā kā neviens cits neko neteica, tad tie, kas tur nolēma, uh, nolēma, ka Vācijai nebūs, bet eh, vācieši ir lēmuši par slēgšanu un pārējiem mums ar kodola elektrostacijām ir jārunā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par šo mēs vienoties nespēsim, bet es ceru, ka mēs vismaz respektēsim viens otru un ka jūs respektējat manas idejas. Un eh, es arī respektēšu jūsējā. Well, thank you, Anī, for... Paldies. Jūs jau kā parasti jūs eh, uh, izklāstījāt ļoti interesantu prezentāciju. Vienmēr ir interesanti uzklausīt jūs kā referentu, pat ja visām jūs domām nepiekrītam, jūs katrā ziņā tās izklāstat ļoti labi. Tēt laipni lūgti no DG, eh, no enerģētikas ģenerāla direktorāta uh, pārstāvi, bet pirms tam uzklausīsim mēnu referents. Vispirms Bastos uh, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties referentam un uzteikt viņu par ļoti skaidru ziņojumu. Viņa ziņojums tiešām ir skaidrs, mērķtiecīgs, skaidri apraksta vairākus jautājumus eh, un veids analīzi. Eh, runā par zema oglekļa, pārēju zema oglekļa patēriņu. Un sākšu no beigām. Jautājums par atomenerģiju. Pirmajā viedokļa apmaiņā mūsu komitejā Eiropas komisijas pārstāvis norādīja, ka 2005. gadā atomenerģija uh, būs uh, ar ļoti mazu lomu. Mums ir jāraugās, kas notiks ar atomenerģiju pēc 30 gadiem. Mēs nevaram koncentrēties tikai uz um, atomenerģiju vien. Šajā atzinumā vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz um, alternatīviem enerģijas avotiem. Nevajadzētu tik daudz koncentrēties uz atomenerģiju vien. Uh, Tas būtu pirmais komentārs. Man patika, ka e, dokumentā uzsvars e, tiek likts uz tā saucamajiem kudrajiem tīkliem, kas ir ļoti noderīgi priekšpatērētājiem un e, kas uzliktu pienākumu piegādātājiem ļaut patērētājiem labāk apzināties, no kurienes ceļas izmaksas. Mēs šobrīd izstrādājam ziņojumu par plašāku uh, atzinumu un uzskatu, ka mums vajadzētu koncentrēties uz to, kas ir svarīgs tieši mūsu komitējai. Pievērst galveno uzmanību patērētāju jautājumiem, tas, tā ir pareizā pieeja un tādu noteikti atbalstām. Tālāk par MVU. Gan šodien, gan nākotnē tie spēlēs no, ļoti nozīmīgu lomu iekšējā tirgu. Uh, Līdz ar to atbalstu uzmanības pievēršanu tiem ziņojumā. Es gribētu lūgt uh, Šmita kungam ieviest tomēr zinām mm, niansētu atsauksmi uz to enerģo, enerģētikas uh, kontekstā. Devītajā punktā Iespējams, vajadzētu nedaudz uh, plašāku tekstu izvēlēties salīdzināmā ar esošo redakciju. Tāpat es gribētu arī apmainīties ar viedokļiem ar Ūli uh, Šmita kungu, uh, lai grozījumu iesniegšanas un izskatīšanas brīdī to ņemtu vērā. Grozījumiem arī te es gribētu lai uzmanība tiek vērsta uz patērētāju izglītošanas un informēšanas um, daļu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi uh, enerģētikas nākotnē. Šādā ziņā mums ir uh, jārīkojas Eiropā. Tas ir nozīmīgi visas Eiropas nākotnē uh, jo uh, savu lomu ir jāspēlē arī konkurencei. Visbeidzot, mūsu viedokļi zināmā mērā atšķiras, piemēram, runāt par atomenerģiju, par to, eh, kādu lomu tā var spēlēt eh, ilgtermiņā. Tāpat nedaudz mūsu viedokļi atšķiras arī jautājumos par to, kā patērētāji būtu jāizglīto un jāinformē. Par to gan mēs varētu diskutēt vēlāk, un domāju, ka īpašas problēmas diskusijās ar Šmita kungu neradīsies. Paldies! Uh, good. Thank you very much. Lās paldies! Eh, Koreja de Kampus eh, kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es pirmkārt eh, gribētu uzteikt Šmita kungu par lieliski paveikto darbu. Tāpat es gribētu uzteikt komisiju par ļoti labi izstrādātu stratēģijas dokumentu. Es piekrītu Šmita kunga ieteikumiem, īpaši tiem, kuros ir norādīts, ka E, enerģijas iekšējam e, tirkum e, ir jāievieš normas, kas tikt izveidots visās valstīs, kas būtu harmonizēts, un ka tas ļaus panākt energo drošību un ilgspējīgu attīstību, izmantojot vairāk ilgspējīgas enerģijas avots. Un panākot konkrēt spējīgas cenas, kas ir pateikums patērētājiem. Un eh, gribu arī īsumā pastāstīt par to, ko pieredzēju piecās dienās eh, Japānā, kur es daudz diskutēju par energopolitiku un par nostāšanos eh, sliktākā pozīcijā konkrētspējas jomā gadījumā, ja mēs neraugāmies uz situāciju kritiski un kas bija arī par iemeslu otrajai Fukushimas eh, ka, ka, ka, katastrofai. Tirgus spēlē ļoti nozīmīgu lomu un eh, var arī zi eh, ziņot par problēmām. Piemēram, Japānā šīs, šajā sistēmā bija problēmas. Uh, Vajadzētu arī teikt, ka energo kokteļa definīcija pat, ja galvenokārt eh, tā ir jānosaka dalību valstīm, tajā tomēr ir jāīsno arī koordinēt kopīga Eiropas nostāja. Ja mums neizdosies eh, virzīties pretīm saviem mērķiem attiecībā uz ilgspējīgu energoavotu izmantošanu. Un e, tad mums arī neizdosies ņemt vērā e, patērētāju vajadzības. Mums vajadzētu ņemt vērā tieši patērētāja tiesību jautājumus visos apskatāmajos jautājumos. Ir ļoti svarīgi, lai dalībvalsts ieguldītu savās infrastruktūrās, lai varētu enerģijas piekādi garantēt visiem eh, labāk, un šai ziņā ir jāievieš eh, arī adekvāti valsts politika, kas ļaus uh, Um, nonākt pie uh, savstarpējas energoatkarības modeļa Eiropas uh, mērogā. Dalībvalstīm vajadzētu uh, atturēties no kārdinājuma aizsargāt savus iekšējos tirgus un panākt pašpietiekamību. Ir jācenšas uzlabot infrastruktūru un panākt labāku energo E, savienojumu izveidi. Priekš tā ir nepieciešams izstrādāt e, tiesību normas, taiskaitā attiecībā uz konkurenci. E, energopolitika vienā valstī mēdz negatīvi ietekmēt arī citas valsts. Runājot par pār energo avotu kokteļu izvēli ir ļoti svarīgi problēmas, piemēram, Ziemeļa Eiropā nevarēs tikt atrisināts, ja tās netiks eh, savienotas eh, ar citām valstīm, kas eh, uzglabā enerģiju. Tālāk oglekļu uztveršana un saglabāšana joprojām ir nezināmais elements. Atsevišķi cilvēki norāda, ka izpēt šajā jomā vēl vajadzētu turpināt īpaši runājot par tekslānekli. Uh, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai varētu mazināt eh, fosilo degvielu izmešus. Vajadzētu vairāk papētīt, kā iespējams izmantot de de degslānekli, bet arī jāraugās to, kāda varētu būt tā negatīvā ietekma uz vīdi. Energoefektivitāte ir e, jautājums, par ko visi esam viensprātis. Pastāv liela vienprātība par to, ka ir jāpanāk eh, mājokļu energoefektivitāte. Neatkarīgi no tā, kā mēs panāksim oglekļa izmešu samazināšanos, pie, varam paredzēt, ka e, enerģijas cenas līdz pat 30. gadam turpinās augt un ka izmaksas Eh, transporta izmaksas turpinās eh, arvien pieaugt. No tā cietīs gan eh, mājasaimniecības, gan MVU. Lai to kontrolētu, dalībvalstīs ir jāpieņem tiesība akti, kas garantētu patērētāju un MVU aizsardzību. Runājot par atomenerģiju. Neatkarīgi no mūsu tiesībām brīvi paust savu viedokli un neatkarīgi no tā, ka Eiropas Savienības eh, lēmums pār šīs tēmas skatāmību subsidiāri. Neatkarīgi no tā atcerēsimies, ka enerģētika ir joma, kurā Eiropas eh, Savienībai ir eh, jāspēlē uh, lomu, īpaši pievēršoties um, atomu mm, jautājumiem. Esam veikuši šos um, stresa testus, jeb noturības testus, un tos arī vajadzētu pieminēt. Liels paldies! Haidī Rūler, lūdzu! Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties referentam nevien par lielsko ziņojumu un atzinumu, bet arī par to, kā jūs šodien to prezentējāt. Es gribētu norādīt, ka jūsu paustā kritika par to, ka stratēģijas trūkst, ir ļoti pamatota. Es arī piekrītu jūsu apgalvojumam, ka Vācijai joprojām nav izstrādāta gana laba stratēģija, kas ļautu reaģēt uz klimata pārmaiņām. Mums ir jāturpina strādāt. Mums eh, šāda stratēģija ir steidzami nepieciešama īpaši ņemot vērā, ka joprojām esam finanšu krīzes apstākļos un ka eh, budžetā ir jāpanāk ietaupījumi. Šajos laikos mums ir jāpārliecinās, ka katra nauda, ko ieguldām, nonāk pareizajā vietā. Mums ir jānosprož skaidrs prioritātes un jāiegulda tajās. Pārātā, protams, paturot patērētājs, tā skatā gala patērētājs. Piekrītu jūsu valstijai kritikai piektajā punktā par CO2. Es piekrītu, ka komisija rīkojas nepārbaudītā veidā, neizvērtējot izdevumus, iespējamos ieguvumus. Un e, piekrītu, ka ir jāpārliecinās, ka šāda izpēte tiktu tiešām gūtu, e, die, dotu ieguvumus, ņemot vērā, ka budžeti ir ierobežojumi. Tomēr e, mūsu viedokļi zināmā mērā arī atšķirās. Kad jūs runājat par caurskatām tirgu, protams, uh, ir jāsaka attiecībā uz ātomu enerģiju, ka vienādojumā jāparādās arī apdrošināšanas eh, izmaksām, nodrošināšanās pret iespējamiem negadījumiem maksā gana daudz, un šai ziņā tirgus nav nemaz tik caurskatāms, kā varētu likties. Ir skaidrāk jāapzinās riski un kas eh, eh, notiks ar patērētājiem negadījumu gadījumā. Un par šo uzglabāšanu arī šeit vēl viss nav skaidrs. Eiropas komisijas veiktās drošības pārbaudas, jeb stresa testi jau uz to ir skaidri norādījuši. Š, ja ņemat vērā visus šos aspektus, tad konstatēsiet, ka atomenerģija nemaz tik lēta nav. Tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu vietām dokumentu papildināt. Mums vajadzētu lielāku uzsvaru likt uz energoefektivitāti ja Bādenē, Virtemburgā jūs nolēmjat doties uz Strasbūru, tad eh, saskaraties ar izaicinājumiem. Varat redzēt, eh, tikpat kā visā ceļa karmā ir redzamas saules baterijas, kas uzstādītas eh, uz mājām, un apkārtnē ir ļoti industriāli. Ir jāiegulda nevien gudros tīklos vien, bet arī enerģijas uzglabāšanā. ļoti daudz enerģijas, kas tiek iegūts ar saules bateriju palīdzību. Eh, ja to varētu izmantot, tad nevajadzētu vispār enerģiju ražot citviet. Ja viens šo saules bateriju enerģiju tiešām varētu izmantot eh, labāk. Tie ir nopietni izaicinājumi. Atcerēsimies, ka mūsu sistēma ir decentralizēta, piemēram, saules bateriju kontekstā. Uh, bet eh, mēs gribam garantēt energo piegāžu stabilitāti. Es uzskatu, ka tieši uz to vajadzētu vērst uzmanību oglekļu uztveršanas un saglabāšanas vietā. Mums ir jāsaprot, kā enerģiju labāk uzglabāt un jāizstrādā arī ilgtermiņa stratēģija, eh, kā rīkoties eh, visos laikos, nevien tad, kad saule spīd vien. Es jums sniedzu piemēru no Bādenes Virtembergas, kas ir eh, ļoti interesants reģions. Tajā MVU ir ļoti ieinteresēti energoefektivitātē. Jo, ja tā tiek eh, panākta, viņi kļūs konkrētspējīgāki eh, globālajā tirgu. Tas ir eh, interesants piemērs no Bādenes Virtembergas. Un nevienmēr ir jārīkojas ārkārtīgi piesardzīgi, bet kad mēs pieprasām izmantot ilgspējīgus enerģijas avotus, tā eh, mums eh, nevajadzētu nonākt pie tā, ka mēs eh, veicinām saules bateriju ražošanu Ķīnā. 50% no pievienotās vērtības beig beigās nonāk pie uz, uzstādītāja, kas uzstāda šīs saules baterijas, un Ķīna ražo saules baterijas, izmantojot eh, mašinēriju, kas eh, ir gatavota Eiropā. Un ja mēs vienkārši pasakām, ka mēs negribam izmantot Ķīnas saules baterijas, nu, tas nav par, tā nav pareizā pieeja. Ja tās izmantos uh, biežāk, uh, tās iespējams kļūs uh, um, lētāks. Paldies! Paldies! Mēs jau esam daudz esam jautājumus izskatījuši šorīt, un tēt uzklausīsim pēdējo ēnu referentu Pīles eh, kungu. Bardzo, panie przewodniczący. Widzę, że kończy nam się czas. Paldies, priekšādātāji. Nu, redz, ka mums gandrīz tikpat kā nemaz vairs nav palicis laiks šī jautājuma izskatīšanai tāpēc centīšos izteikt savus komentārus tādā lakoniskā veidā. Paldies Ulam Šmita kungam par šī dokumenta sagatavošanu, tas ir ļoti līdzsvarots. Varu piekrīt lielākajai daļai ideju, ko viņš tur ir paudis. Esmu apmierināts arī ar trešo punktu, kur viņš uztver, uzsver, ka nepieciešams attīstīt atklātu, pārskatām iekšējo tirgu enerģijas jomā. Un priecājos, ka ir arī sastais pants šeit atzinumā, kur tiek runāts par inteliģentajiem tīkliem. Pats atbalstu kodolenerģiju, un tāpēc sasto pantu uzskatu par labi līdzsvarotu formulējumu. Esmu no Polijas, kā jūs zināt. Tāpēc es domāju, ka pirmais punkts ir sagatavots tā, ka tas uh, ir pieņemums arī valstīm, kurās tradicionāli tiek izmantota dominējoši arī šāda, šāda enerģijas avoti. Piekrīt arī Rūlas kundzei, ka vajadzētu uzsvērt to, ka lielāka, lielāks uzsvars būtu jāliek tieši uz atjaunīgiem energoresursiem. Un, protams, datu aizsardzības jautājumi arī ir svarīgi. Nu, iesniegšu pāris grozījumu, bet kopumā šķiet, ka šis atzinums ir ļoti labi sagatavots un lielisks. Paldies! Paldies! Priekšsēdētājs turpina. Paldies referentam un ēnu referentiem. Švāba kungs šķiet arī bija runātājs sarakstā, ja viņš vēlas ko teikt. Eh, vai ir vēl kāds? Nē? Švāba kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Es arī gribēju tikai pāris lietas piebilst tam, ko teica Ola Šmits, īpaši vienā lielākoties tiešām piekrītu viņam. Un arī redzējām, ka piekrišana ir no kolēģiem to par, kolēģi parība, bet viena lieta tomēr nav iekļauta. Nu, piemēram, ja gal galā mēs nevaram nonākt pie vienošanās, tad tādā gadījumā jāsaka, pastāv draudi, un tie draudi tad attiecas uz pilnīgi visiem, jo atomreaktors nevar slēgt tikai vienā valstī, un šādā veidā valsti pilnībā atbrīvojot no kodola bīstamības. Nē. Es domāju, ka šādā veidā rīkoties nav ilgspējīgi. Vismaz ne ilgtermiņā. Tāpēc es domāju, jāskatās uz enerģijas vienoto tirgu, eh, plats plašākā izpratnē. Nu, kaut vai runājam, piemēram, par atomreaktoriem Baltijas jūras otrā pusē. Tas ir pārobežu pasākums. Un tas var kalpot kā savienojošs elements. Cits dalībvalsts par to nav domājušas. Bet pastāv daudz kur tādas problēmas pie robežām. Tāpēc nepieciešams daudz plašāks investīcijas drošības jautājumos, jo galu galā mēs nevarēsim nodrošināt tādu drošību kā, kā citi. Domāju, ka tas tāds eh, ļoti tuvredzīgs skatījums. Mana grupa uh, iesniegs attiecīgi arī grozījums par šiem jautājumiem. Paldies! Jā, arī man pašam pāris komentāru. Komisijas dokuments ir ārkārtīgi interesants, un lai kādi ir argumenti kādam no mums nebūtu par vai pret atomenerģiju, Komisijas dokumentā skaidri un garši ir pateikts, ka kodolenerģija būs un paliks par galveno resursu, enerģijas resursu līdz 2050. gadam. Jebkurā gadījumā tātad arī tās valstis, kas to virz uz priekšu, šo atomreaktoru slēgšanu tik un tā saņems enerģiju no šiem avati, abotiem. Nu, tas vienkārši ir svarīgi, ņem vairāk kāda ir realitāte. Dokumentā skaidri un gaiši arī pateicis, ka tā tas ir, tādi ir šie plāni. E, oglekļa uz, uztveršana un uzglabāšana ir pasākums, kas tiks izmantots, bet tas nespēs sasniegt mums kaut kādu veidu mērķi enerģijas jomā un emisiju samazināšanas jomā līdz 2050. gadam. Vismaz nebūtu kā vērā mērā. Mums jābūt realistiskiem, protams, argumenti ir daudz un dažādi bet man liekas, ka gal galā te runājam par tādiem atsevišķiem, eh, nu, celtniecības elementiem šai stratēģijā un nevaram to pilnībā izmest mēslainē. Un, un ja to nevēlam izdarīt, tad savukārt jābūt tiešām realistiskiem. Varbūt vērts iekļaut šeit arī tādu komentāru, ka viens no, gal, viena no galvenajām rīcībām otrā iekšējā tirgus akta kontekstā ir uh, nodrošināt enerģētikas iekšējā tirgus atbilstīgu darbību. Nu, tagad, protams, šeit ir vajadzīga būtiska politiska virzība un tāpēc ir jānāk lai ar spēcīgiem komentāriem, tieši tā kā Ulšmits to ir darījis, respektīvi, ka, lūk, ir vajadzīgs visus iesaistīt šai vienotajā tirgus, un šie instrumenti iekš, iekšējiem tirgum jāpadara par funkcionāliem, vienlaicīgi piedāvājot motivāciju stratēģijas izpildē, jo citādi tam nav nekādas jēgas, un ja mēs jau šobrīd sastopamies ar grūtībām tās izpaldēm, tad tā nav nekāda labā zīme. Tas nozīmē, ka varbūt ir vajadzīgs kaut kāds fundamentāls reformas. Un mēs šai komitejā pilnīgi noteikti par to esam kompetenti domāt, tāpat kā ITRA komitejā. Un tā tad, atkarībā no tā, cik ilgi izteiksies komisijas pārstāv, mums varbūt vēl ir, lai, lai iespēj dot viņai vārdu. Nu, es ceru, Maklārkins kundze, ka jūs varēsiet izteikties īsi un pēc tam varēs komentēt arī mm, pārējie pārstāvi šeit. Maklārkin nu, kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Centīšos izteikties īsi. Viens punkts, ko minēja vairāki deputāti, bija tas, cik, svarīgi ir iekšē, cik svarīgs iekšējais tirgus. Jā, mēs pilnībā jums piekrītam šeit, tas ir ārkārtīgi uzsvērts arī mūsu paziņojumā un teica, ka lūk, šī pārēja būs daudz sarežģītāk, ja nebūs pilnībā funkcionējoši iekšējā tirgus režīms. Es tagad neiedziļināšos detaļās par šo jautājumu, bet gribētu jums atgādināt, ka komisijai paredz, komisijā paredzēts pieņems paziņojums par iekšējo enerģijas tirgu nākamned, nākamned, mēnesi. Eh, progress ir gūts, un pilnībā paredzētu šo tirgus eh, attīstību noslēgt 2014. gadā. Un tāpēc esmu pārliecināts, ka jūs noteikti nākamnedēļ uzmanīgi lasīsiet šo mūsu paziņojumu un uztversiet ko, to kā tālāk ieguldījumu un redzēsiet arī, ka jūsu ziņojums tur kalpojas ar savu, savu pienesumu. Kas attiec uz izdevumiem un potenciālo ietekmi, kas varētu būt uz, uz enerģijas cenām šādu veidu procesiem. Arī šeit šo jautājumu mēs uztveram ārkārtīgi nopietni. Es domāju, Šķiet, es jau to teicu pagājušais, kad uzstājos, ka, protams, izmaksas e, pieaugs pat tajos gadījumos, kad mēs neizvēlēsimies tos ambiciozākos mērķus un veidus, jo tāpat šī novecojusi infrastruktūra būs jāaizstāja ar jaunu. Bet tepat laikā jāpārliecinās, protams, ka šī aizstāšana pārējais periods notiek tā, ka tiek novērst jeb kāda veida potenciāli negatīvi, negatīvi ietekme uz cenām e, maisaimniecībām. Īsi par oglekļu uztveršanu un sadalīšanu un atomenerģiju. Oglekļu uztveršana un uzglabāšana ir veids, kas tiek ņemts vērā tajā brīdī, kad tiek analizēts scenāriji tālākā attīstībā, tāpēc mēs ļoti labi zinām, kādas problēmas ir ar šo tehnoloģiju un tā tālāk. Tāpat vēlamies uzsvērt arī to, cik ļoti svarīgi dalību valstīm ir uzņemties atbildību par tehnoloģiju attīstību. Eiropas Savienība ir apņēmusies dot savu ieguldījumu oglekļa uztveršanā un uzglabāšanā. Ir NEIR 300, tā ir lūk, tas ir šāds e, projekts. Un svarīgi, lai dalību valsts uzņem savu daļu atbalst, atb, atbildības šī projekta līdzfinansēšanā. Par atomenerģiju runājot. Šķiet, ka tika jau ļoti labi pateikt šis skaidrums, un to teica priekšādātās, lūk, ka uh, mēs neesam pateikuši tā, kā tas sākumā tika ierosināts, ka kodola enerģija pēc definīcijas uh, būs kaut, kādas, kaut kāds sekundārs enerģijas avots 2050. gadā. Nē, scenārija liecina, ka atti, attīstības iespējas ir ļoti daudz un dažādas, un lielākoties tās atkarīgs no politiskiem lēmumiem dalību valstīs. Bet kā jau priekšādātājs teica, mēs esam skaidri un gaiši konstatējis, ka kodola enerģijas šakatā būs ļoti svarīga loma spēlējam, spēlējam dalību valstu enerģijas eh, piedāvājumā. Drošība un drošums atomelektrostacijās, protams, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tika veikta arī pagājušajā nedēļā pāris stresa testi. Uh, un jaunas iniciatīvas paredzētas šai jomā nākamgad no komisijas puses, lai pārliecinātos, ka tajās dalību valstīs, kur aktīvi notiek atomenerģijas ieguva, tiek veikta arī šāda stresa testi un tiek nodrošināta atbilstība augstākiem drošības un drošuma standartiem ar nepacietību gaidu šī atzinuma pieņemšanas brīdi, un esmu pārliecināts, ka arī e, vadošā komiteja pievērsīs tam ārkārtīgi lielu uzmanību, un mēs varēsim savukārt pēc tam rezultācijas strādāt savā nākamā mēneša ziņojumā un paziņojumā. Paldies! Paldies, saka priekšēdētājs! E, Šmita kungs, vai vēlaties vēl ko teikt? Noslēgumā jums kādi kopsavilkuma vārdi, jeb varbūt varam vienkārši apstiprināt e, darba termiņu grafiku. Paldies, nē! Man nav nekādas vēlmes tagad sniegt kopsavilkumu, tik vieci un gudrs jau es neesmu. Bet vienu lietu gan vēlējos teikt. Kāpēc es mūžīgi runāju par šo kodolenerģijas politiku? Nu, tas tāpēc, ka es esmu politiķis. Un es zinu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, politiski svarīgs jautājums. Var jau teikt, ka lūk, jūs esat par to domājuši visu gadu laikā, daļais var tam piekrist Bet tāpat laikā tas ir un paliek politisks jautājums. Katrās vēlēšanās tas atkal no jauna uzspēld, vienalga vietējās vēlēšanās vai reģionālās vai valsts mēroga vēlēšanās. Un nekāda cita skaidrojuma nav. Un katru reizi būs kaut kur kāds vēlēšanas. Kādā, šķiet, Bādenvitenbergā bija šis, uh, ko kodolenerģijas jautājums, lūk, Študgarta 21 un tā tālāk. Un šis jautājums ietekmē pilnīgi visu, un tas, protams, var arī mainīt visus šos procesus. Es domāju, ka tomēr tā ir pilnīgi ilūzija to ignorēt. Arī manā valstī ir problēmas nenoliedzami. Mums ir, lūk, mums ir Greenpeace aktīvisti. Vakar pat viņi ielauzās divos no šiem atomreaktoriem. Uh, Un e, neviens no viņiem netiks sākotnēji notverts, viens tur uzturēs 38 stundas. Tas e, drošības nodrošinājuma ziņā ir milzīgs, e, milzīga katastrofa. Viņi neko nevarēja izdarīt, viņi nepamanīja, ka viņš tur vispār atrodas. Un, protams, ka tas ir problemātiski iedzīvotājiem un viņi bīstas. Viņi nav tik ambiciozi izsakot savus argumentus, viņi pasaka visu tā, kā ir. Bet, nu, redzēsim, redzēsim. Un vēl viens jautājums, ko vēl gribēju pieminēt, ir šie izdevumi, izmaksas. Savā valstī mēs esam mēģinājuši, to darījuši arī mani partija kā daļa no valdības, eh, un tāpēc mēs atbalstam sa nodokļu samazināšanu, bet šajos konkrētajos apstākļos mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi augstāki nodokļi. Nodokļi, kas būtu mērtiecīgi, tā lai patērētāji izdarītu atbildīgu izvēli. Un tas ir, manuprāt, bijis ļoti liederīgi Protams, ka mājasemniecībām tas būs dārgāk, bet ir nepieciešamība izdarīt šādu izvēli. Viņi jau paši savām rokām nevar mainīt to, kāds, kā izskatās uh, patēriņa modelis. Un tas attiec arī uz Bostas, Bastas kundzi un Korejo de Campus jurnēt par sociālo ietekmi. Jā, es piekrītu. Piekrītu, piekrītu pilnībā. Bet manas bažas šai kontekstā ir tādas, uh, un es esmu strādājis ar sociālo politiku ļoti ilgu laiku, dažāda veida kapacitātē. Daudz labāk ir vērsties mērtiecīgi ar pasākumiem uz kaut kādu, kaut kādā virzienā, pat ja tas nes līdz nodokļu slogu, bet saskaņot to vienlaicīgi ar citiem sociāla mēroga pasākumiem. Jo, ja mēs centīsimies to darīt eh, ar enerģijas sanām plašākā mērā, tad tādā gadījumā arī mani tas aizsargās. Un, un to nevajadzētu. Vajadzīgi mērķiecīgi pasākumi. Tā ir mūsu pieredze Zviedrijā. Un, kā jūs zinat, mums ir ļoti augsti nodokļi. Un tāpat laikā mēs esam no labklājīga valsts vismaz uh, sociāla labklājība valsts, vismaz tā daži teiktu. Līdz ar to ir iespējams nodrošināt to, ka ir augsts nodokļi, bet tāpat laikā ir mērtiecīgi sociāli pasākumi. Un tāpēc tas jā, šie pasākumi jāveic kopā, vienlaicīgi. Nav tā, ka es jums nepiekrītu, kolēģi. Interesanti vērot, ka mūsu domas faktiski tik ļoti saskan. Es domāju, nevar saprast, vai tas nāk jums pa labu, vai man pa labu, vai par sliktu. Nu, katrā ziņā man droši vien no tā būs tikai ieguvums. Man ir vajadzīga nedaudz arī šī, tā, šī zaļā noskaņa. Nu, bet jebkurā gadījumā paldies, Bielan kungs, jums arī paldies. Jūs jau zinat, ka Polija ir ārkārtīgi sarežģīta valsts šai ziņā. Jūs tur dzīvojat, jūs esat ļoti labi par to informēts. 26 valstis pieņēma enerģijas ceļu kartu un viena valsts no tā teicās, un, nu, miniet, no kura tā bija. Es, man bija investīts, es apmeklēju jūsu valsti Krakovu, šķiet tas bija uh, eh, 2094. gadā. Kopš tā brīža šī valsts ir mainījusies, vienkārši fundamentāli, revolucionāli ma mainījusies. Nu, es domāju, ka mums jābūt piesardzīgiem arī par to, eh, kad runājam, kādas enerģijas izmantosim. Paldies arī komisijas pārstāvim. Un, protams, eh, priekšsādātā kungs arī jums paldies. Jūs jau zināt visas atbildes, vai ne tā? Nu, mēs vienkārši daram visu, kas mūsu spēkos, vai ne tā? Paldies, saka priekšādātājs, paldies. Tas gluži nebija kopsa, kopsavilkums, bet tas bija ārkārtīgi interesanti. Nu, un tagad par praktiskajiem jautājumiem. Vēlamies, protams, jūsu darbu padarīt vēl vērtīgāku. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. novembris, 2012. Grozījumi tiks apsviesti 28. novembrī, balsojums 29. novembrī Un tad itra komitejā tas varētu nonākt 18. decembrī. Vai jums kāds komentārs šajā saistībā? Jā, Olšmits, es esmu Surināmī pēdējā šīs divas dienas. Ar, uz ākākā delegāciju dodos. Būtu lieliski, ja varētu kaut kā mainīt šos datumus, lai pieskaņotos. Ir, sur, uz Surināmī ir jādod skrietnu gabalu. Nu, redzēsim, paskatīsimies. Tas, protams, būs atkarīgs arī no laika grafika itra komitē. Ja viņiem tur kaut kas nojuks, tad arī mēs varam mainīt. Bet, ja nedaram to 28. tad, kad jūs esat Surinamī, tad, nu, es nezinu. Ak, jūs esat Ola, jūs esat vīrs, kuram ir tik daudz plašs un dažādas intereses. Apbrīnojami. Liels paldies! Paldies komisijai! Tagad pārējiem pie pēdējā darba kārtības jautājuma. Arī tas ir atzinums, kas tiks nodots atbildīgai komitejai. Šoreiz tā ir ekon komiteja. Un šis jautājums ir par finansējumu pieejamības uzlabošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mūsu referents šeit ir Makārpit kungs. Viņš tātad arī esmu D grupā, tātad te ir arī Jānu referenti no grupām. Hanslikas kundze ir ēnu referenta tautas partijai liela, diez vai Hanslikungs ir MVO atbalstītājs. Neiru. Un es šeit pārstāvēju, e kā šķiet, ka visas grupas būs pārstāvētas, Bīlena kungs arī šeit ir EKR grupas e, pārstāvs. Nu, tad divi tā mēs ar jums noteikti varēsim ļoti liederīgus komentārus sniegt. Ir jūsu atzinuma projekts arī šeit man priekšā, es nezinu, cik valodās tad viņš šeit ir pieejams. Šobrīd gan tas laikam pieejams tikai angļu valodā. Mūsu referents ir Šacīm ar Kākisa kungs. Nu, varbūt vienkārši jūs izstāstiet tad galvenos tekstus, lūdzu. Paldies priekšādātāji, šeit mēs runājam par, eh, par summām, kas eh, ietekmē 23 miljonus MVU Eiropā. Un viņiem ir vajadzīga pieeja finanšu līdzakļiem. Mēs zinām, ka pēdējos piecus gadus 80% no jaunajām darba vietām tika radīti tieši mazos vidējos uzņēmumos, bet tāpat laikā Eiropas daļa īpatsvars šajā darbā kapitāla uzlabošanā, kas saistīts ar kapitāla uzlabošanu, ir nepietiekams un tāpēc komisijai nācās nākt klajā ar šo priekšlikumu, mēs to vērcējam ļoti atzinīgi. Principiāli tas ir ļoti svarīgs, jo tas paredz iespējamās darbības, pieejamos instrumentus eh, no komisijas un no dalību valstu puses un to, kā tos iespējams apvienot. Protams, ka tas maksā ārkārtīgi daudz naudas, lai radītu novatorisku uz, uzņēmumu, lai palīdzētu tam augt, ir vajadzīga liela nauda. Un kultūras eh, dažādās dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas. Un arī citur pasaulē, nu, piemēram, Ķīnā. Viņiem viss šis jautājums tiek risināts pavisam citādā veidā. Viņi labprāt uzņemas risku. Mēs neesam tik risku mīloši cilvēki. Bet mums tāpat ir jānodrošina konkurētspēja ar konkurētspējas un novatorismu programmu. Esmu pagodināts, ka var būt referents, varēja būt referents arī tajā brīdī, kad šī programma tikai aizsākās. Uh, un tā ir ļoti liela loma spēlējama, piemēram, Eiropas attīstībā. Tas svarīgi daudziem maziem uzņēmumiem. Maziem uzņēmumiem ārkārtīgi grūti pārdot mm, savus pakalpojumus, preces pasaulē. Mums viņiem ir jāpastāst, kādas iespējas ir viņiem pieejamas šeit ar Eiropas līdzekļiem. Bet Skype, piemēram, ir viens ļoti labs piemērs mm, kā attīstības ziņā. Protams, ka ir vajadzīga arī zinām nosacījuma piekļuvai kapitālam, eh, nu, piemēram, pētniecības pamatprogrammā tiek runāts par dalīto finansējumu kopā ar Eiropas investīciju banku, piemēram, tāpat arī pētniecības jomā resursi ir pieejami maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir lūk šis dalītā riska jautājums, kā mēs risinām risku saistītos jautājumus, riska kapitālu un tā tālāk šis instruments eh, varēs sākt darboties. Šķiet, ka tas jau ir izrādījis zināms panākums, īpaši Eiropas dienvidu valstīs, ko, protams, tik šausmīgi smagi skārus krīze. Nu, un tagad šīs valstis var saņemt līdzekļus arī no Kohēzijas fonda, reģionālā fonda. Tur ir bijis zināms uzlabojums finan piekļuvē finansējumam. Kopā ar komisiju vēlamies palīdzēt uh, Eh, un mudināt EIB padarīt vairāk kapitāla pieejamu maziem vidiem uzņēmiem. Ir arī CIP programma, apvārsnes 2020. Bet ar to vien jāsaka nepietiek, ja runājam par galvenajiem tiesību aktiem vienotā tirgu. Mēs taču vēlamies, lai maziem uzņēmiem būtu pieejami līdzekļi. Mums tāpēc ir mazo uzņēmēju, mazās uzņēmēju darbības uh, likums. Vēlamies tāpat arī spēcīgu, veselīgu banku sistēmu, kas nodrošina finanšu atbalstu. Un šobrīd, jāsaka, tādas situācijas vēl nav. Mēs ļoti labi zinām, īpaši Eirozonā. Un tāpēc šai komitejā viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko esam skatījušies, esam skatījuši kavēto maksājumu direktīvu. Tas ir instruments, kas palīdz maziem uzņēmiem, bet nenoliedzams ir fakts, ka ļoti daudzās dalību valstīs, diemžēl, šī morāla attiecībā uz maksājumu veikšanu, šī ētika nav uzlabojusies tādā mērā, kā mēs esam to vēlējušies redzēt. Pat ja esam izstrādājuši tiesībākus, nu, protams, ka ir dalība valsts, kuras krīzes kārus skarbāk, ir tīpaši, protams, valsts, par kur runājam visvairāk, ir Grieķija šobrīd. kas attiecas uz šī atzinuma projektu, te gribēju jums teikt tikai lūko, īpaši to vēl es teikt komisijai, ka mēs atbalstam jūs, atzinīgi vērtējam faktu, ka esam nākuši klajā ar rīcības plānu un ka vēlties darīt visu iespējamo, lai veicinātu piekļuvu finansējumam. Finanšu krīze šobrīd šķiet pamazītiņām, nu, tā kā, tā kā turpina ilgt, tā, tā kā nostabilizēsies gandrīz un turpina kaitēt maziem vidējiem uzņēmumiem tie faktiski ir nospiesti uz ceļiem. Un ja jūs esat kāda maza uzņēmuma īpašnieks Spānijā, piemēram, vai Grieķijā un cenšaties tad dabūt aizņēmumu, tas atklāt sakot ir vienkārši neiespējami. Esam runājuši arī par pātrināto procedūru, tā minēta rīcības plānā. Pie tās vēl vajadzētu piestrādāt. Atsevišķās valstīs, ko īpaši smags kāras krīze, eh, tas būtu ļoti svarīgi un te varētu gūt arī daudz mācību. Komisija tāpat runā arī par vienas pieturas aģentūru. Maziem uzņēmējiem, mazu uzņēmumu īpašniekiem nāks saskarties ar grūtībām daudz kur savā valstī, un viņiem vajadzētu būt kaut kādam punktam, kur viņi saņem informāciju par to, kā saņemt, kā iegūt piekļuvu finansējumam kaut kur citur, ja tas nav iespējams savā bankā. Un, protams, ka šeit elektroniskā saziņas līdzekļi arī ļoti nozīmīgi. Viena lieta, kas šobrīd rīcības plānā nav spēlējis īpašu lomu, bet kam varētu būt nozīme, kas varētu būt spēcīgs elements, ir fakts, ka investīcija biznesa veicinošās bankas, kas atrodas daudzās valstīs, varētu tikt mudinātas rīkoties. Francijā, Vācijā tādu ir ļoti daudz, un šķiet, ka šī sistēma funkcionē. Tas sniedz atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem efektīvā veidā, un mēs vēlētos, lai risinātos diskusijas par to, vai šāda veida sistēma, kāda, piemēram, ir Lielbritānijā, Francijā, varētu varbūt tikt izvērsta arī uz citām valstīm. Tad mēs runājam, lūk, par uh, to, ka finansējumu uh, par valstīm, kur finansējuma piegāda apstāsies pilnībā. Varbūt šobrīd Vācijas bankām nav iespējams izmantot, uh, finans, piešķirt finansējumu maziem uzņēmumiem citās valstīs. Šobrīd tas tā katrā ziņā nenotiek. Bet varbūt, ka process te var mainīties. Varbūt varam rast veidu, kas ļautu EIB daudz aktīvāk darboties valstīs, ko skārusi krīze. Tam vajadzētu būt iespējamam ja izmantosim tās metodas, par kurām esam uzzinājuši no dalītā riska finansējuma instrumenta, tad jāsaka, ka varam izmantot šīs zināšanas, jo tādas mums tiešām ir, tās ir pieejamas, un mums aktīvi jālīdzdarbojas šajā procesā. Mēs varam piedāvināt, piedāvāt kapitālu arī no reģionālā fonda, piemēram, ļoti daudz līdzekļu, kas netiek izmantot. Mēs zinām, ka ir mehānismi, mēs zinām, ka tos var iedarbināt, varam līdz ar to nodrošināt finansējumu maziem vidējiem uzņēmumiem, tautsēmniecībā šajās krīzes skartajās valstīs. Nu, visi šeit lūk raud tagad par Grieķiju un tā tālāk. Bet šobrīd tā izmantojas tikai 40% no finansējuma, kas paredzēts uzņēmē darbības veicināšanai. Tam ir viens gads, lai izmantot papildu atlikušos 60 procents, kas piešķirts eh, tai. Citādi šī līdzekļa ies zudumā Grieķijai. Un te jūs redzat, cik skarba situācija. Viņiem ir jārīkojas. Runāju šorīt pat ar Eiropas Investīciju bankas priekšsādātāju. Viņi cenšas to ātri nokārtot, bet lielā mērā komisija ir tā, kas ir šo piešķirto finansējumu noblaķējis. Man tas jāsaka skaidri un gaiši. Ir virkne tādu praktisku lietu, ko iespējams atvieglot, lai panāktu ātru rīcību un lai mēs varētu palīdzēt šiem cilvēkiem. Kvalitatīva informācija, protams, kvalitāte kā tāda, tam svarīga nozīme, protams, visi šie reitingi, jā, komisija par to noteikti runās. Tas ir tāds pamatlietas kas nepieciešams, ja vēlamies nodrošināt šo naudas plūsmu uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Jūs jau zināt, paspā, pastāv problēmas ar informācijas pieejamību vajadzīgā valodā, tālāk pēc tam tūlīt sako birokrātiskais uh, muģeklis. Lai izveidotu mazu uzņēmumu, joprojām jāsastops ar milzīgu birokrātijas slogu. Starp dalību valstīm pastāv ārkārtīgi liels atšķirības par to, kā tas notiek, gan arī attiecībā uz laiku, kas nepieciešams uzņēmumu izveidošanai, parakstu savākšanai un tā tālāk. Grieķijai, piemēram, ir vajadzīgi 20 parakstu, lai izveidotu vienu mazu uzņēmumu. Tas ir daudz par daudz. Un komisijai šeit būtu jāizdara spiediens uz dalībvalstīm, lai tā šo birokrātisko slogu un samazina. Kavēto maksājumu jautājumu es jau pieminēju iepriekš, tas nav pieņemams, šāda veida maksājuma aizkavēšanās nav pieļaujama. Un komisijai būtu šis jautājums jāatrasina pēc iespējas ātrāk, turklāt tam jānotiek ar daudz spēcīgākiem instrumentiem. Tālāk par nodokļu režīmu runājot, arī tie ir atšķirīgi dalību valstīs. Uh, Lūk, ir spiediens šobrīd no trojkas uz Portugāli, tāpat arī uz Spāniju šķiet. Un Grieķija tāpat. Esam piedzīvojuši, ka nodokļi tiek palielināti. Un tā rezultātā maziem uzņēmumiem ir ārkārtīgi grūti izdzīvot. Portugālē ir paradoxāla situācija. Nodokļi tiek palielināti tādā mērā, ka to ietek, tā visa ietekme uz tautsēmniecību ir novedusi pie samazināšanās ieņēmumos valstī. Šī ietekme bija negatīva, viņi domāja, ka būs vairāk ieņēmumi, bet nekā. Un te jāatcerās, ka mazie vidēji uzņēmumi ir tautsemniecības pašā saknē, pašos pamatos, un ja viņi nodokļus nevar samaksāt un viņi bankrotē, par to runājam arī komiteja priekšsādātāja konferencē, runājam par to, ka nepieciešams sīkāk skatīties uz trojkas politiku, jo kaut kas, acīm redzam, tur nav kārtībā. Tāpat ir vajadzīga pārskatāma juridiskā bāze, juridiskais ietvars. Pie tā mēs arī vēl strādāsim. Es domāju, ka šeit komitejā mēs visi par to ļoti labi zinām. Ļaujiet man jums norādīt tagad uz grozījumu iesniegšanas termiņu. Angļu valodā 16. Novembr, oktobrs, un ja varēsim ie, ievērot eh, laika grafiku, tad tādā gadījumā sanāksmē tiksimies 5. 6. novembrī un tad 28. un 29. atkal no jauna. Good. Well, thank you. Uh, thank you for that Paldies! Es uh, pierakstīju arī to, ko jūs teicāt, ka uh, savilkt kopā to ar semināru, kas notiks monetāro un uh, finanšu komitejā. Un tas ir arī svarīgi runājot mums par mūsu politiku. Tā tad, ko kolēģi vēlētos dot? Hamsliks kundze pirmā lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es uzskatu, ka jautājums par to, ko mazajiem un viegliem uzņēmumiem vajadzētu atvieglot kā finansējumu, tad šeit vajadzētu ņemt uh, vērā arī situācijas daudzveidību Eiropā. Un patiesībā es e, baidos no tā, ka viens finanšu avots vai viens veids, kā MVU finansēt, nebūs labākais. Kā jau teicu, e, situācija ir ārkārtīgi daudzveidīga un arī finansējumam tādam vajadzētu būt. Parastākais e, piemērs ir tāds, ka tieši finansējums, finansējums par to, kur finansējumu saņemt un par to, kur šo finansējumu novirzīt, ir, ir nepilnīgs. Vajadzētu varbūt padomāt par to, kādā veidā mēs šo situāciju varētu uzlabot. Un eh, noteikti, ka vajadzētu runāt par to, eh, teiksim, ja mazais un vidējais uzņēmums ir sagatavojis tā saucamo biznesa plānu, tad tiešām, lai nauda, kas tiek novirzīta uz MVU, nekļūst MVU par apgrūtinājumu. Uh, MVU ir Eiropas ekonomikas pamatpilāri, un tie noteikti ir jāatbalsta, īpaši arī ar naudu. Un e, tas e, finansējums ir viens no pamatnosacījumiem uzņēmumu izveidai un tālākai attīstībai. Šobrīd jau ir izrādījies, ka ir ārkārtīgi daudz e, nepilnību MVU finansējumā, un MVU nevar attīstīt savus pakalpojumus vai konkrētos instrumentus adekvāti. Ja būtu labākas eh, ziņas par to, ko vajadzētu darīt mazo vidēju uzņēmumu palīdzībai, tad mēs arī to labāk varētu izdarīt. Referents jau teica, ka ļoti svarīgi novērst šķēršļus, kur vēl joprojām ir finansējuma saņemšanai. Galvenokārt eh, pārvaldības, lai mēs izstrādātu tādu procedūru, kas būtu viegla, jo, piemēram, eh, ir iespējams, ka ir uzņēmumi, kuros um, ir 20 un ir tādi, kuros ir divi strādājoši, un es domāju, ka uh, komisijai vajadzētu pātrināt un atvieglot MVU finansējumu piešķiršanu. Un visbeidzot, es pilnībā parakstos zem tā, ka mums vajadzētu uztraukties un padomāt arī par to, lai šī jaunā direktīva, par ko mēs runājam, uh, tiktu izpildīti arī darīt dalību valstīs nekavējoties, jo visbiežāk kavēšanās ir saistīta ar to, ka kamēr finansējums tiek piešķirts, tikmēr uzņēmums jau ir bankrotējis. Uh, Diemžēl man ir jādodās projām, jo jau 12. bija paredzēts voksboks balsojums, un, eh, diemžēl, tāpēc es nevarēšu palikt līdz beigām, un tomēr es eh, esmu jau 20 minūtes eh, nokavējusies. Un tomēr es novēlu jums auglīgas sarunas, un ceru, ka šis mūsu kopīgais darbs tiešām novadīs pie MVU šķēršļu samazināšanas. Paldies, ka jūs eh, palikāt tik ilgi, lai jūs varētu tiešām darīt mums zinām jūsu idejas. Es zinu, ka jūs vienmēr aktīvi iestājaties par MBU, tāpēc jūs pat esat tajos strādājis, un tāpēc jūs arī zinat, kas tas ir. Un tagad vārds profesoram. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runājot par, Marka, par Markakis, Marckakis kunga dokumentu. Puh Tas ir ārkārtīgi interesants. Un eh, tas iet solī tālāk nekā komisijas sākotnējās rekomendācijas, kas, manuprāt, bija ārkārtīgi bailīgi solījuši finansējumu uzlabošanai. MVU, kā jau šeit teica, ir Eiropas ekonomiskās izaugsmas stūrakmeņi, bet, kā jau Halsliks kundze teica, MVU nav vienādi, MVU ir ļoti dažādi. Uh, un eh, MVU varētu sadalīt divās eh, būtiskās daļās. Tā saucamie konvencionālie, jeb tradicionālie MVU, kuriem šobrīd ir ārkārtīgi būtisks problēmas nodrošināt saviem darbiniekiem darbu naudu, un tad ir tā saucamie inovāciju jomā strādājošie MVU, kuriem situācija ir, negribētu teikt, ka labāka, bet savādāka. Uh, jo šādos uzņēmumos bieži vien strādā jaunieši, kur tikko ir pabeiguši universitātes, viņiem varbūt nav tik daudz. Na, viņiem varbūt nav tik daudz problēmas paturēt strādājošos savā uzņēmumā, cik gan dabūt finansējumu jaunām idejām un jaunradēji. Līdz ar to arī MVU finansējumam būtu jābūt piemērotam šīm abām grupām. Uzskatu, ka šo stratēģiju vajadzētu diversificēt. Krīze ir skaidri parādījusi, ka šķēršļi ir visiem. Vispirmām kārtām parunāsim par tā saucamajiem nodokļu šķēršiem. Čacimar Kakis kungs ir pieskāries savā ziņojumā tam, ka augstais pievienotās vērtības nodoklis, piemēram, Portugālē, tas ir būtiski paaugstināts pēdējos gados, un tas tiešām ir drauds MVU izdzīvošanai. Saskaņā ar aprēķiniem, kur šobrīd ir veikti, pēdējam pusgadam patiesībā ir paredzēts, ka šī pievienotās vērtības nodokļa palielināšanas dēļ e, nodokļu ieņēmums samazināsies un tas attiecās uz visiem MVU Portugālē. Nākamais šķēršļis ir tā saucamais birokrātiskais sloks, birokrātiskā nasta. Iespējams, ka tādā ir valsts, kurās uh, šī nasta ir eh, ļoti augsta. Portugālē ir izveidos tā saucamās vienas pieturas aģentūra, kas Portugālē ir darbojusies jau astoņus gadus, un eh, tas ļauj izveidot uzņēmumu 20 minūtēs līdz stundas laikā. Ir, tie ir tā saucamie vienas pieturas aģentūras uzņēmumi, tā viņas arī sauc, bet Portugālē ir svarīgi, lai arī šiem maza, tādiem ātri, ātri izveidotajiem uzņēmumiem būtu pieejams finansējums. Nākamais attiecās uz eh, kavētajiem maksājumiem no valsts un pašvaldību iestādēm. Ļoti bieži maksājumi kavējās, un es uzskatu, ka eh, patiesībā ne tikai es, ka eh, MVU šobrīd jau publiskos iepircējs, publiskos pircējs uzskata par riska pircējiem, jo viņi bieži vien nemaksā. Un visbeidzot, par ko runa iet esam ar Kakas kunga ziņojumā par finansē. Redzēsim, kas vispār notiks Eiropā, bet um, tiešām ir svarīgi, lai MVU saņemtu visu to naudu, kas viņiem pieņēm, pienākās. Es uzskatu, ka finansējumu sakārtošanu vajadzētu atrunāt pēc iespējas ātrāk. Un tad vēl būtu svarīgi pieskarties arī banku regulai. Banku regulai tātad. Lai problēma ar finansējumu, ko piešķira bankas MVU, tiktu, iz, tiktu sīki izskatīta. Jo bieži vien ir tā, ka MVU varbūt nav pietiekami lielas ražošanas, ražošanas ap, nav pietiekami liela ražošanas apjoma, tad banka pasaka ne finansējumam. Noteikti, ka mums ir jāskatās arī uz to, kādas ir konkrētas vietējas bankas attieksme pret finansējumu MVU. Paldies! Prieksēdētājs. Paldies! Rābakungs no DG Enterprise ir ieradies, bet es vēlētos pateikt arī ECR grupas vārdā, kā ēna referents, ko par to domāju. Vispirmām kārtām esmu priecīgs, ka šis dokuments ir tik tālējošs un ar plašu skatījumu. No otras puses, tas parāda to, cik ārkārtīgi e, daudzveidīgs ir finansējums sniegšana MVU. Un vajadzētu parunāt arī par Eiropas uzņēmumu tīkla piedāvātā finansējuma iespējām, tas arī ir svarīgi. Šajā priekšlikumā runa iet par veselu virkni instrumentu, kas ir domāti konkrētam uzņēmumam, konkrētā tā attīstības fāzē. Un tiešām runa daudz iet par tādiem uzņēmumiem, kas nodarbojās ar jaunradas idejām, un tā saucamie biznesa eņģeļi, ir, kad es ap, viņi uzskata, ka tā saucamie biznesa eņģeļi ir vienīgais finansējuma avots, jo sākotnēji bankas piedalījās finansējumā, bet tagad tās savu finansējumu ir atsaukušas. Un tā saucamie biznesa eņģeļi palīdz cilvēkiem īstenot uh, būtiskas idejas, interesantas idejas dzīvē. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas tā arī turpinātos. Tāpēc es domāju, ka cilvēki, kur ir gatavi riskēt paši ar savu naudu, tiem vajadzētu saņemt zināmus nodokļu atvieglojumus. Nākamais, es vēlētos pateikties Jorgo par to, ka Savā ziņojumā jūs pieminējāt arī valsts iepirkumu. Noteikti šo ideju vajadzēs tālāk attīstīt, īpaši, ja mēs runājam par tā saucamajiem inovatīvajiem iepirkumiem, jo šobrīd ir paredzēts jauns instruments inovatīvajiem partnerības iepirkuma idejai, un ir ļoti svarīgi, lai finansējums, kas, ir piedā, kas tiek piedāvāts, izprast šī, šī jaunā, šis jaunās šķautnes nozīmību. Jo, protams, ka publiskajam pasūtītājam ir mazāks risks nekā, piemēram, citiem, kur netiek uzskatīti par, par, um, par drošiem. Tāpēc šo riska pārvaldību vajadzētu atzīt. Tie bija tikai divi specifiski komentāri, bet pilnīgi noteikti mēs piedāvāsim ar vairākus komentārus šajam ziņojumam. Rābas kungs, jums ir tikai burtiski viena minūte, bet varbūt jūs varat mūs iepazīstināt ar komisijas teikto. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, godātie parlamenta komitejas deputāti, paldies par šeit izskanējušiem komentāriem. Es piekrītu, ka MVU pieeja finansējumam ir ārkārtīgi svarīga, un mēs sagatavosim rīcības plānu, kurā apkopots dažādas iniciatīvas, kuras piedāvā komisija dalību valstīm, lai atvieglotu finansējumu pieejamību. Mēs visi esam viensprāts, ka ir ārkārtīgi svarīgi informēt uzņēmumus par to, cik daudz un cik dažādi ir pieejamie instrumenti. Un līdz oktobra beigām komisija piedāvās tā saucamās vienas pieturas aģentūra, kurā būs apkopot informācija par visiem MVU piedāvātajiem finansējumiem. Tātad būs izveidots web portāls, kurā būs informācija par pieejamo finansējumu, un e, tur e, būs apkopot gan instrumenti pieejami struktūra fondos, arī nacionālajos fondos, Eiropas investīcija bankā un arī citās programmās tādās kā ASFF. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs sadarbojamies arī par uzņēmumu Eiropas tīkls, lai attīstītu informācijas sniegšanu visā Eiropas Savienībā. Kā jūs esat izskanēja, informācija ir ārkārtīgi svarīga, un arī maksājuma novēlošanās ir neatbalstāma. Arī informācija, kas tiek sniegta dalību valstīs uzņēmumiem, ir svarīga, un tas attiecās arī uz uh, tiesvedības sistēmā strādājošiem visās dalību valstīm. Un vēlētos pateikties parlamentam par tā izrādīto atbalstu šajā sakarā. Protams, komisija izskatīs arī iespēju turpmāk uzlabot finansējumu pieejamību. Runājot par komentāriem un par panākto, jā, tiešām viens no šādiem piemēriem ir mums ir arī um, Vācijā pieņems viens gadījums, kuru mēs finansējām, bet uh, viena no tādām lietām ir Angry Birds, kas ir iTunes piektajā vietā pirktākā spēle, un arī to daļai ir finansējusi komisija. Un uh, nākotnē mēs uh, šo situāciju vēlamies vēl vairāk paplašināt. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu referentam, un tad mēs parunāsim par laika grafikiem. Jorgo, lūdzu. Jā, Jums iespēja teikt gala komentārus. Jā, paldies, paldies par ieteikumiem, tā skaitā ļoti praktiskiem, ko jūs, eh, Malkolm, ir izteicāt par tā saucamiem uzņēmējdarbības eņģeļiem. Es kā atzinumu izstrādātājs varu eh, tikai priecāties par praktiskiem piemēriem no Portugāles, īpaši nodokļu um, aspektā. Šķiet, ka tas vienmēr pierāda parlamentā teikto, ka ja tiek vienkārši pacelt nodokļi, tas automātiski nenozīmē augstākus ieņēmumus. Uh, Un, Malkolm, eh, jūs jau arī norādījāt, ka vēl ir atlikusi nedēļa grozījuma iesniegšanai, tā kā šajā ziņā jūtam zināmu um, spiedienu. 5. 6. novembrī tiksimies un 28. 29. novembrī balsosim. Paldies! Zinu tiešām, ka laika grafiks ir visai saspringts un atvainojiet, ka ziņojumu uz šo sēdi nebija pārtulkoti, tulkojumi būs pieejami vēlāk bet eh, tiešām tālākā darbā būtu eh, noderīgi saņemt tulkojumus. Zinu, ka, ka daudz kolēģi tos iesniedz angliski. Lās paldies par šo darba daļu un noteikti iesniegsim grozījumus. Pirms eh, sēdi noslēdzām, gribu visiem atgādināt, ka nākamā nedēļa ir vienotā tirgus nedēļa. Es zinu, ka jūs daudz dalību valstīs rīkosiet pasākumus. Uh, šai saistībā, un parlaments arī pirmdien uzsāks īpašu programmu par šo tēmu. Ceru, ka visi piedalīsieties, un mēs atkal tiksimies 5. novembrī pulksten trijos. 6. Eh, novembrī būs divas sesijas, ka viena sāksies 9.2.3. pēcpusdienā. Ceru, ka tad ar jums atkārtot tiksimies, un liels paldies, ka bijāt pieradušies šodien. Svaide ir slēgta. Paldies!